So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Heute sind einige mehr vertreten, auch für. Labrīt, dārgie kolēģi! Prieks jūs visus redzēt, kur esat ieradušies. Godātie kolēģi, priecājos jūs visus redzēt. Patiešām gribētu arī visas komitejas vārdā šeit sveikt Vācijas prezidentūras pārstāvis. Viņi gan ir šeit pievienojušies mums tikai virtuāli. Diemžēl tikai videokonferences ietvaros, jo, protams, ka situācija Briselē šobrīd ir tāda, kā tā ir. Un, attiecīgi, viņi tomēr šādi pastāstīs mums par prezidentūras prioritātēm savas prezidentūras laikā. Nu, protams, runās tieši par tām lietām, kas saistītas ar kultūras komitejas kompetenci diskusijas šodien notiks divās kārtās, un pirmās kārtas sākumā runāsim par kultūru, plašsaziņas līdzekļiem un sportu. Šeit pie mums ieradusies federālās eh, valdības komisāre uh, kultūras un plašiņas līdzekļu jautājumos Monika Grūter, tāpat arī ārlietu ministrijas eh, pārstāve ministre Mišela Minteferinga, kas atbild par starp, starptautisko kultūru, un arī dzen valsts sekretārs no iekšlietu ministrijas, kas atbildīgs par tēmu sports, Stefans Maiers. Priecājos jūs visus eh, šeit sveikt. Un otrajā kārtā savukārt, kur runāsim par izglītību un jaunatni, eh, runāsim ar attiecīgi Anju Karličeku, kas ir ministri izglītība izglītības un pētniecības lietās, Francisku Gifī, kas savukārt ģimenes, eh, sieviešu un jaunatnes lietu ministre, respektīvi atbildīgām. Godātā ministre, godātais valsts, godātā valsts sekretāra, Vācijas prezidentūra, protams, ir milzīgi izaicinājumi priekšā, un ļaujiet man dažus no tiem arī uzsvērt. Vīrusa pandēmija katrā ziņā ir ietekmējusi pilnīgi visus plānošanas un sagatavošanās darbus Vācijas prezidentūras ietvaros. Turklāt arvien tu, eh, vairāk tuvojas Brexit, nepieciešams pēc iespējas ātrāk sakārtot visu ES finanšu programmu kopīgiem spēkiem ar Eiropas parlamentu. Arī daudzgadu finanšu plāns eh, pēc lēmumu pieņemšanas Eiropadomē tomēr jāsaka nav vēl finalizēts, jo mums Eiropas parlamentu parlamentā vairākos jautājumos jāsaka ir prasības pēc būtiskiem uzlabojumiem. Tas pārsvarā ir saistīts tieši ar tām programmām, kas ir kultūras komitejas e, kompetencē, respektīvi Radošā Eiropa un Erasmus Plus programmas. Ši, šīm programmām paredzēts daudz par maz līdzekļu šobrīd salīdzinājumā ar to, kas šīm programmām nākotnē būs jāpanāk un ko tās arī varētu mums dot kultūras un plašsaziņu līdzekļu jomā Covid-19, jāsaka, radīja lielus draudus daudziem uzņēmumiem un kultūras radītājiem, kultūras darbiniekiem. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šeit kas neatgrieziniski ietu postā. Kultūra ir ļoti elementāra un būtiska Eiropas identitātes daļa un līdz ar to svarīga arī visai sistēmiskai darbībai. Mēs kā kultūras komiteja esam gatavi kopā ar jums un jūsu prezidentūru īstenot iestāžu sarunas par jaunajām programmām, lai nonāktu pie veiksmīga rezultātu. Tomēr uzreiz skaidrs skaidri un gaiši pateikšu, nesam gatavi to darīt par jebkuru cenu. Mēs gaidām, lai arī padomu panāk mūsu pretīm, un ne tikai Eiropas parlaments piekāpjas. Darba programma jūsu prezidentūrai ir ambicioza, un mēs kā kultūras komiteja esam gatavi kopā ar jums strādāt pie visām šīm būtiskajām tēmām, tādām kā izglītība, arodu izglītība, iespēja nodrošināt jaunatnei kultūras un kultūras mantojuma aizsargāšana, pašaziņas līdzekļu politika un sporta kompetence. Esmu pārliecināta, ka turpmākos mēnešus varēsim izcili sadarboties, un patiešām priecājos, ka tagad varu dot jums vārdu jūsu ievadvārdiem. Diemžēl Covid-19 dēļ šī uzklausīšana ir laika ziņā ierobežota. Un tāpēc gribu ļoti teikt, ka ļoti strikti izturēšos pret atvēlēto uztur, uzstāšanās laiku. Tas attiecas ne tikai uz ministriem, bet arī uz kolēģiem šeit komitejās. Ļoti stingri raudzīšos, lai visi, kas uzstājas, patiešām ievēro viņiem atvēlēto uzstāšanās laiku. Un tās ir divas minūtes kolēģiem. Nevis 2,32 minūtes, 15 sekundes, ne, divas minūtes. Es būšu striktāka, tāpēc, ka daudz tiešām vēlas izteikties, un es domāju, ka mums šeit uzmanības centrā tomēr vajadzētu būt arī Vācijas prezidentam prezidentūras pārstāvjiem tieši arī gan viņu gadījumā nu, lūkšu pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika. Vispirmām kārtām tātad došu 8 līdz 10 minūtes jums, Grūters kundze, jūsu ievadrunai. Lūdzu, jums vārds 8 līdz 10 minūtes. Yes. Yes. Ja, guten Morgen, liebe Frau Vorsitzende. Labrīt, godātā priekšēdētāja Sabīna Ferhajena, dāmas un kungi un deputāti, godātie kolēģi! Korona krīzes pārvaldība un infrastruktūras programma tas viss ir ļoti aktuāls mūsu politiskajā darba kārtībā šobrīd. Eiropai šobrīd ir svarīgi nodrošināt Eiropas vienotību daudzveidībā, un tā turklāt vēl piedevām ir arī jāspēcina, it īpaši jau tieši šajos krīzes laikos un tāpēc arī kultūras un plašsaziņas līdzekļu politika var dot savu ieguldījumu. Priecājos tāpēc jums šodien likt priekšā Vācijas prezidentūras programmu kultūras un plašsaziņas līdzekļu jomā. Māksla, kultūra un arī plašsaziņas līdzekļi, protams, var nodrošināt e, saprašanos un iepazīšanos ar e, vienam ar otru, nodrošinot viet, mierīgu līdz, līdzās pastāvēšanu e, par spīti dažādajām atšķirīgiem interesēm, dzīvesveidiem un pasaules uzskatiem. Kultūra un plašsaziņas līdzekļi, mākslinieki, kultūras pasākumi un kultūras infrastruktūra Eiropas valstīs ir pelnījuši mūsu atbalstu, īpaši jau tagad, kad Covid-19 krīzes rezultātā pastāv draudi ka tas, ko mēs gadu gaitā esam panākuši un veidojuši, varētu tikt atbraudēts. Tāpēc es tiešām ceru, ka sarunu laikā par daudzgadu finanšu prānu, plānu kopīgiem spēkiem Eiropas parlamentam, komisijai un padomēji patiešām izdosies nodrošināt atbilstīgo attīstības plānu kultūras un radošajam sektoram, tā lai tās tiktu iekļautas eh, Next Generation EU pasākumā. Atzinīgi vērtēju to, ka kultūras komitejas pārstāvji ir nākuši klajā ar līdzekļu iezīmēšanas ideju kultūras pasākumu vajadzībām. Tādējādi kļūs iespējams 1 līdz 2 procentiem ES budžeta izdevumu ies, ie, nodrošināt tieši kultūras un plašsaziņas līdzekļu pasākumu īstenošanai. Ārkārtīgi priecājos, ka šī parlamenta daudzi deputanti tiešām iestājas par spēcīgu kultūra politisko akcentu šajā attīstības programmā. Mēs to pilnīgi noteikti atbalstām. Programma, kas savukārt ne tikai kultūra politiski nozīmīga, bet piedod uh, arī radošā ziņā svarīgus uh, elementus, ir šī jaunā programma Radošā Eiropa. Pācijas prezidentūras ietvaros mēs darīsim visu, lai šis sektors, kas uh, eh, sakārtojams attiec, attiecībā uz radošo Eiropu laikā no 21. līdz 27. gadam, tiktu atbilstīgi pieņemts, pieņemts savlaicīgi, tā lai mēs varētu līdzeni pāriet no pašreizējās uz nākamo programmu. Tādējādi mēs ļausim e, māksliniekiem un arī visiem šiem e, brīvo profesiju pārstāvjiem un kultūras un radošā sektora organizācijām īstenot saviem, savus projektus bez vilcināšanās, bez kavēšanās un Tādējādi mēs viņus atbalstīsim e, visu šī procesa laikā, ļaujot parādīt savu radošumu un novatorismu, kas, protams, ir kultūras sektora galvenās kompetences, tā lai tas viss ļauj Eiropai atgūties pēc pandēmijas mērķu ziņā šī programma Radošā Eiropa pilnīgi noteikti nav gluži at, tāda attīstības atjaunotnes programma, un tā, tādu programmu arī nevar aizstāt pilnīgi noteikti. Galvenokārt jau tāpēc, ka šajā gadījumā šai programmai nav atbilstīga finanšu nodrošinājuma šādām vajadzībām, un tāpēc es ārkārtīgi ceru, ka Eiropas parlaments komisija un padome atradīs tādus veidus, kā pārliecināties, lai atbilstīgā um, atjaunotnes palīdzība Eiropas Savienībā tiek nodrošināta arī, ko kultūras un radošajam sektoram. Papildus šai paš eh, standarta programmai Radošā Eiropa kultūras un radošais sektors prasa mūsu saskaņotu atbalstu. Mākslinieki un kultūras um, iestādes un uzņēmumi, kas darbojas šai jomā, jāsaka, nav tie, kas. Um, kas e, nebūtu cietuši e, šajā laikā. Gluži otrādi, viņi ir ilgtermiņā izjūt šo spiedienu krīzes rezultātā. Kultūra nav nekāda luksus prece kas mums ir nepieciešama tikai labos, traknos laikos. Nē, māksla ir kaut kas daudz vairāk. Tas ir kaut kas neatņemams mūsu ikdienā, mūsu sabiedrībā. Uh, Un tieši šīs pandēmijas laikā šis jautājums ir nonācis uzmanības degpuntā. Kultūra mums ir arī iedvesmas eh, avots, tā, protams, rada arī aizskaitinājumu, pārdomas un pilnīgi noteikti arī novatorismu. Tā ļauj mums izvērst empātiju, tā ļauj, un, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, mums jābūt empātiskiem. Un tāpat arī tā rada telpu debatēm kultūra un radošais sektors faktiski veido 4% no kopējās ekonomikas Eiropas Savienībā. Un par to mums allaži jāatceras. Visa šī dažādie ieguldījumi no kultūras sektora puses eh, tiešām ir jāspēj novērtēt un atbalstīt. Kopējais eh, paziņojums par kultūras, no kultūras un plašsaziņas līdzekļu ministras māja sākumā par kopīgiem Eiropas mēroga pasākumiem bija ļoti lielisks. To, par to esmu priecīga kopā ar saviem eh, prezidentūras partneriem Portugālu un Sloveniju mēs darīsim visu, lai šī atjaunotnes palīdzība Eiropas Savienībā sasniegtu arī kultūras un radošo sektoru. Domāju, ka Eiropas parlaments šai ziņā mums ir spēcīgi sabiedrotie, un tāpēc rēķinos ar jūsu atbalstu, godātās dāmas un kungi kultūras un plašsaziņas līdzekļu daudz, daudzveidība nav iedomājama bez eh, perspektīvu potenciāla daudzveidības. Tas saistīts ar talantiem un izteikšanās iespējām, un tāpēc mēs esam pievērsušies arī tēmai vienlīdzīgas iespējas sievietēm arī kultūras jomā. Tas iestrādāts mūsu prezidentūras darba kārtībā ir joprojām tādas jomas, kur sievietes tiek dis, iz, piedzīvo diskrimināciju un nevar līdzvērtīgi darboties. Tāpēc iestājāmies par šādām vienlīdzīgām iespējām visplašākajā jomā. Mēs uzsāksim arī atbilstīgas diskusijas un iestāsimies par to, lai tēma dzimumu līdztiesība kultūras un plašsaziņas līdzekļu pasākumos tiek atbilstīgi atspoguļot. Mūsu prezidentūras laikā nāksim klajā ar secinājumu, ar padomu secinājumiem par dzimumu līdztiesību, arī arī kultūras un plašsaziņas līdzekļu jomā. Pie tajā brīdī, kad 1. decembrī par to runās padome, kas atbildīga par izglītību jauniešiem, kultūru un sportu. Plašsaziņas līdzekļi ir daļa no mūsu darba kārtības uzsveru punktiem, jo tieši ar to palīdzību mēs varam uh, Eiropas līmenī darboties. Uh, cik ārkārtīgi svarīgi šobrīd nodrošināt informācijas, ko varam paļauties, un cik ļoti svarīgi tāpēc mums atbalstīt plašaņas līdzekļu sistēmu kopumā, it īpaši, eh, nu, to piedzīvojam kā aktuāli šajā krīzes laikā, kā nodrošināt kvalitatīvu žurnālistiku, kā nodrošināt viedokļu daudzveidību, kā vērsties pret uz naidu kurnošām eh, runām, dezinformāciju, nelegālu saturu, kas, protams, nepazīst robežu. Uz visiem šiem atbild, eh, jautājumiem jautājumiem mēs meklēsim atbildes debatēs. Mēs vēlamies nodrošināt arī finansiālu stabilitāti mediju uh, kopējā ainavā, tā lai mēs uh, varētu nodrošināt visu pārskatāmību šai jomā, varētu arī efektīvi īstenot visa veida pasākumus. Padomes secinājumu ietvaros mēs vēramies uh, Um, strādāt ar dalību valstīm kopā pie dažādiem risinājumiem, par, pie tā, kā veicināt profesionālu žurnālistiku, daudzveidīgu kvalitatīvu um, saturu plašsaziņas līdzekļos, un arī kā padarīt šo saturu pieejamu un viegli uh, saprotamu. Mums padomē būs darba grupa, kas pie tā um, par to organizēs diskusijas, turklāt tiks rīkota digitālā konference. Un visbeidzot vēl divi citi punkti, kas uh, jāsaka um, koronas vīrus pandēmijas laikā um, parādījās no citas šķautnes. Nu, pirmām kārtām uh, paraugu iniciatīvu kultūras jomā, kultūras galvaspilsētas Eiropā, un otrām kārt arī šī kultūras ietver programma. Gan pilsētas, kas šogad saņēma kultūras galvaspilsētas nosaukumu, un tā ir Rieka un Golveja, gan tās, kurā, kas kandidē uz 2021. gada nosaukumu šai ziņā, un tā ir Timišvāra, Elevsina un Novisad. Uh, šīm pilsētām, protams, koronas vīrusa dēļ nācās um, ierobežot izvērsto darbību attiecībā uz pasākumiem un citām aktivitātēm, un tāpēc uh, komisija ir nākus klajā ar jaunu priekšlikumu attiecībā uz laika grafiku, kā pielāgot kultūras galvaspilsētu uh, procesa, um, procesa termiņus, tā lai šīs pilsētas varētu pilnībā izmantot iespējas, ko piedāvo šis nosaukums. Un tāpēc svarīgi pielāgot arī atbilstīgo kultūras ietvaru programmu prezidentūras ietvaros. Mēs centīsimies m, mm, pēc iespējas vairāk īstenot dažādus pasākumus. Tā gadījumā mm, pie vajadzības, protams, mainā, mainītos apstākļos, pie, pielāgojoties atbilstīgiem drošības pasākumiem. Briselē, piemēram, Bozārā mēs īsteno, e, īstenosim izstādi Hotel Beethoven. Un vēlamies, lai šādā veidā 250. Eh, gada diena eh, šī ļoti slavenā komponista dzīves gaimā tiek atbilstīgi atzī, atzīmēta, ņemot vērā viņš ir lūk Eiropas himnas autors. Uh, ja viņš ir pasaulē ļoti slavens un nenoliedzami visiem mums uh, svarīgs un nozīmīgs. Un tāpēc vēlamies, lai tiešām tas tiek atzīmēts šeit, arī Briselē, lai mēs par viņu atcerētos, lai mēs um, tāpat esam paredzējuši arī decembrī noslēgumu pasākumu um, Bozāru pilī Briselē, kur tiks atskaņota Beethovena 9. simfonija ar uh, Western Eastern Divan orķestri un uh, jauniešu kora Eiropa kantāte, ko vadīs Daniels Barenholms. Visi cilvēki ir brāļi. Tas nav tikai romantisks paziņojums. Es tikai gribu teikt, ka pianists Igors Levits kādreiz teica, ka tas nav tāds romantisks paziņojums, ka visi cilvēki ir brāļi. Nē, tas uzliek mums arī pienākumus un darbu. Mm, tas nozīmē, eh, un arī es gribu jūs uz tā aicināt, šo darbu uzdevumu uztvert nopietni, tā lai mēs kopīgiem spēkiem vēršamies pret šo krīzi un ļaujam Eiropam saglabāt savu vienotību daudzveidībā arī turpmākajos mēnešos. Paldies! Vielen Dank, Frau Ministerin Grütter. Paldies eh, ministrei Grüterei par šo izklāstu. Un mēs varēsim vēlāk skatīt, pazināt šos tematus. Un tagad sudodu vārdu valsts ministrei Mišelei Munterperingai. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dārgie kolēģi. Paldies par iespēju uzstāties. Vēlos pasvītrot tikko sacīto un piebilst arī pāris citus elementus. Kā valsts ministre, ārlietu ministrijā, kur strādā pie kultūra politikas jautājumiem, vēlos piebilst, ka ir daudz būtiski jautājumi šajā sakarā un mūsu atbildība ir liela. Mēs dzīvojam izšķirīgā laikmetā, visizšķirīgākajā kopš otrā pasaules kara beigām. Un mums tagad ir jābruģē ceļš, pa kursu soļot mūsu valstī. Varu līdzsvars pasaules līmenī mainās daudzpusēja pasaules kārtība, ir zemspiediena Eh, sāsinās konflikts starp Savienotajām valstīm un Ķīnu, klimata pārmaiņas pieprasa pūliņus pasaules mērogā, tāpat arī nacionālisms un populisms pie, pieņems spēkā, un mums ir nepieciešama spēcīga Eiropas balss starptautiskai sabiedrībai. Eh, citiem vārdiem sakot, ir jāstiprina Eiropa, ja mēs vēlamies stiprināt mūsu vērtības 21. gadsimtā. Lai stiprinātu Eiropu, Eiropas parlamentā ir jārīkojas eh, koherentā veidā, mums ir nepieciešams robustas un ilgspējīgas politikas. Tāpēc ir ļoti būtiski jūsu iesaistīšanās šajā darbā, kā arī darbs pie budžeta Creative Europe. Eiropa ir nepieciešama eh, Eh, pārdomas visas eh, sabiedrības eh, mērogā. Covid pandēmija parāda, cik lielā mērā Eiropa ir neaizsargāta, un arī parāda to, ka Eiropas vienotība nav pati par sevi saprotama, tieši tāpat arī demokrātija šim nolūkam. Ir nepieciešama kultūra, kultūras spēlētāji, un šeit es iekļauju mēdījus, kas piešķir mums uh, Eh, vadlīnijas virzienus. No viņu vidū minējuši arī galeriju turētājus, dalībniekus. Daudzi no tiem atrodas šobrīd neaizsargātā situācijā. Mēs nedrīkstam pieļaut mūsu kultūras daudzveidības mazināšanos. Eiropas ārpolitika nenozīmē tikai sadarbību starp valstīm. Tā nozīmē arī tikšanos starp cilvēkiem, līdzās pastāvēšanu, savstarpēju uzticību. Mēs vēlamies smērķiecīgā veidā stiprināt sadarbību starp eh, pilsoniskās sabiedrības spēlētājiem. Tāpēc ir jāstieprina starptautiskā kultūras politika, un tas ir ļoti svarīgs aspekts Vācijas prezidentūras programmā. Dažas pārdomas par trim būtiskiem tematiem - starptautiskais tīklojums, kultūras mantojums, uh, un starptautiskā sadarbība. Par starptautisko tīklojumu runājot, kultūras politikai ir jādarbojas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, tāpēc mēs atbalstām eh, kultūras sakaru veicināšanu. Parlaments ir pieņēmis veselu rindu lēmumu šajā sakarā. Eh, Vācijā ar Gētas institūta palīdzību mēs esam izveidojuši atbalsta fondu kultūras iniciatīvām valstīm ārpus Eiropas. Tas dod iespēju finansējumu piešķirt arī krīzes laikā. Varbūt šis elements varētu būt kā Eiropas stratēģija starptautiskajās attiecībās. Uzstašanās tiek pārtraukta šobrīd. Ir pārtraucis savienojums, saka priekšsēdētāji, nav skaidrs, vai izdosies to atkārt atjaunot. lūdzu, nospiediet mikrofona ieslēgšanas pogu. Uzstāšanās turpinās. Es vēlētos saņemt jūsu atbalstu šajā sakarā. Eiropai ir jābūt spēcīgam spēlētājam un šajā sakarā mums ir jārod vienošanās mūsu vidū. Tas attiecas arī uz pretestības spēju eh, nepatiesām informācijām un falšajām ziņām. Tāpat eh, ir ļoti būtisks eh, projekts e-speaker, ko ir izveidojis dāņu un islandiešu mākslinieks. Šī sveidojums būs redzams drīzumā Briselē. Uh, Tāpat ir iespējams pielādēt eh, aplikāciju, tiek izmantoti eh, šajā mākslas darbā, kā runas tālāk nesēja jaunieši. Es ceru arī, ka jūs piedalīsieties šajā projektā. Mums ir jāliek uzsvars uz jauno paudzi, kura eh, ja piedalās, uzstāšanās atkal pārtrūkst uzstāšanās turpinās. Skāri, dabas katastrofas, klimata pārmaiņas, infrastruktūra pārmaiņas, ir ļoti daudzi elementi, kuri grauj kultūras mantojumu. Šajā sakarā mums ir nepieciešams veidot kopēju pieeju un stratēģiju. Novembrī mēs veidosim konferenci, kas ir veltīta kultūras mantojumam un multilaterālismam esmu iecerējusi organizēt un izveidot tehniskā atbalsta eh, struktūru, kas varētu rieģēt krīzes situācijās tādās, kādas bija vērojams Beirutā vai Notre-Dame katedrālē Parīzē. Dārgie kolēģi, starptautiskā Eh, politiskā kultūra. Tai ir jābūt pasaules mēroga, lai varētu nodrošināt kohēzijas starp sabiedrību Vācijā, Eiropā un pasaulē. Paldies ministrē par uzstāšanos, saka priekšsēdētāji. Jā, es eh, ņemot vērā tehniskās problēmas, bija dāsnāka runas laiku. Un tagad dodu vārdu nākošajam runātājam, kas ir Stefans Majers. Klappe Haien, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, esmu patiešām pateicīgs par iespēju šodien jūs iepazīstināt ar Vācijas prezidentūras programmu sporta nozarē. Sākumā varbūt komentēšu Eiropas Savienības sporta plānu 2021. un tālākiem gadiem. Uh, Šogad, šī gada beigās, esošais Eiropas Savienības uh, plāns beigs savu darbību. Tas ir ļoti detalizēts dokuments, kurā ir aplūkota sadarbība sporta jomā, apmaiņas starp dalībvalstīm un arī komisijas iesaisti dažādās kustībās. Un mēs savā prezidentūrā nepacietību sagaidām mūsu sadarbību ar dalībvalstīm un komisiju, lai attīstītu Eiropas Savienības sporta plānu. Pilnīgi skaidrs, ka gribam būt spējīgi ar to iepazīstināt e, padomes sanāksmē, Eiropa padomē 1. decembrī, un ņemsim vērā sekojošos aspektus. Mums ir izvērtējums ziņojums no komisijas, ir arī rekomendācijas un priekšlikumi no dalību valstīm, un plānojam nāk klajā ar pirmo projekta šim sporta plānam. Protams, koncentrēsimies uz trim svarīgākajām jomām. Pirmkārt, Vēlamies stiprināt sporta nozīmi spo, individuālajos sporta veidos, domāsim par ekonomiskiem un ar vidi saistītiem sporta aspektiem, un treškārt vēlamies veicināt sporta nodarbības ar mērķi uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīves stilu. Tas nozīmē, ka skatām jomas, kas ir cieši sasaistīts ar citām politikas jomām Eiropas Savienībā. Mēs plānojam uzskaitīt uh, svarīgākos jautājumus un tematus un tēmas, kas attiecīgi tiks uh, attīstīti un īstenoti dažādās jomās. Ar nepacietību gaidām uh, apmaiņu, sadarbību. Tas būs pamats mūsu darbam. Un gribam domāt arī par to, kā sporta politika tiek attīstīta nacionālā līmenī. Tas kalpos par mūsu darba pamatu. Un koncentrēšos uz svarīgākajiem aspektiem. Uh, Zinām, ka mm, sports uh, tiek īstenots un ar to <laughs> nodarbojas pilsoniskā sabiedrība. Mums ir jānodrošina sporta neatkarība. Un tādēļ mums ir svarīgi, tad, kad domājam par darba plānu īstenošanu, ir jāpārliecinās, ka tiek piesaistīti sporta nozares eksperti, kas tad tiekas un sadarbojas ar citām iesaistītajām pusēm sporta pasaulē. Tikai šādā veidā nonāksim pie um, aktivitātēm, kas būtu reāli iekļautas sporta politikā, lai tas būtu pieņemtas Eiropas Savienībā un pienācīgi veic, veicinātas un popularizētas. Otrakārt, gribam uh, aplūkot starpsektoru sadarbību, domājot par atbalstu sportam un finansējumu šajā jomā. Tas būs noteikti mūsu darba fokus. Sporta nozīme gan atsevišķiem iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Protams, to neviens neapšauba, bet mums jāpārliecinās, ka politikas pasākumi gūst pienācīgu atbalstu, jo uh, Tādējādi mēs nodrošināsim uzlabojumus veselības jomā, un jo veselīgāk būs mūsu pilsoņi, jo mazāks sloks tiks radīts mūsu veselības aprūpas sistēmām. Tādēļ domājam par vietējiem sporta klubiem, sporta asociācijām, jo saprotam, ka šeit ir svarīgs sociālais aspekts nodrošināt kohēziju šajā līmenī. Un šobrīd tas ir svarīgāk kā jebkad, paturot prātā esošo krīzes situāciju. Kas attiecas uz organizēto sporta pasauli, tur mums jādomā par iespējām, kā veicināt prasmes, prasmju attīstību un attīstīt vietējo dimensiju. Ļoti labi zinām, ka fiziskās, um, fiziskās aktivitātes ir svarīgas arī mobilitātes kontekstā, un tas uh, ir tikpat nozīmīgi arī vides kontekstā. Uh, Tas ir viens no svarīgākajiem šī gadsimta jautājumiem. Protams, ir daudz pozitīvu aspektu, varam tos visus uzskaitīt, bet tajā pašā laikā redzam, ka fiziskās aktivitātes un sports nav jau tikai hobijs un nodarbe brīvajā laikā. Mums jāpārliecinās, ka mūsu sabiedrība ir aktīva, redzam, ka atbilstoši aptaujām cilvēku skaits, kas nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm un sportu, šobrīd samazinās. Un ir ļoti sarežģīti panākt, lai mm, cilvēki arī iesaistītos un darbotos uh, sporta asociācijās un klubos, kā brīvprātīgi arī to gribam stiprināt un veicināt. Jo, kā jau minēju, gribam uh, veicināt to, ka aizvien lielāks cilvēku skaits nodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm. Gribam nodrošināt vieglu piekļuvi sportam, um, salīdzinoši lētu piekļuvi sportam, lai mūsu pilsoņiem būtu iespēja uh, veselīgāk attiekties pret dzīvi. Tā ir jābūt neatņemamai mūsu politiskās stratēģijas sastāvdaļai gan vietējā, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Protams, ļoti labi zinām, ka sporta politika aptver um, un uh, saskaras ar citām nozarēm un jomām. Tādēļ jārada iespējas attīstīt vērtīgas iniciatīvas. Mums jāraugās, kā varam sasaistīt sportu ar uh, publisko telpu, lauku pilsētu attīstību, mobilitāti, turismu, izglītību un arī veselības aprūpi. Un pats par sevi skaidrs, ka tas nozīmē, ka uh, Tas viss ir ļoti skaidri jānosaka un jāatspoguļ arī citās politikas jomās. Ir jāplūko dažādie sporta aspekti un jānodrošina sadarbības starp sportu un citām politikas jomām. Pilnīgi skaidrs, ka gribam sadarboties ar citām dalībvalstīm un komisiju, strādāsim pie padomas secinājumiem, kurus vajadzētu pieņemt 1. decembra padomē. 24. septembrī savukārt ir plānota tiešsaistes konference kas sauksies partnerības fiziskām aktivitātēm un atbalstam. Kļūsim aktīvi, kā jau minēja, tā būs konference, ko organizēsim īpašā sadarbībā ar Vācu ģimnastikas sporta asociāciju. Tas notiks um, Eiropas um, aktivitāšu nedēļas laikā. Ļoti labi zinām, ka Covid-19 ir ietekmējis arī sporta nozari. Tam ir bijusi milzīga uh, ietekmi visā Eiropas Savienībā un patiesībā visā pasaulē. Sporta nozara ir smagi skārta. Un tas attiecas arī uz profesionālo sportu. Nebija um, iespējams uh, trenēties sporta klubos, uh, olimpiskās spēles, paralimpiskās spēles, tās viss ir tikušas um, atliktas. Uh, FIFA, citi, citas futbola sacensības ir atliktas, un, protams, tam visam ir vērā ņemama arī ekonomiskā ietekme. Un tas attiecas uz visiem, visām iesaistītajām pusēm, gan sportistiem, gan klubiem, gan asociācijām. Visas dalībvalsts darīja, kas vien bija to spēkos, lai palīdzētu sportistiem. Un arī Vācijas prezidentūra noteikti turpinās uh, atbalstīt sporta nozari, paturot prātā to, ka Covid-19 krīze vēl nav beigusies. Noteikti pievērsīsim uzmanību arī tam, kā panākt, ka sporta nozare ir noturīgāka pret šāda tipa krīzēm, lai nākotnē tikt labā galā. Dāmas kungi, paldies! Ja būs jautājumi, ar prieku atbildēšu. Viekomen, nu, liels paldies! Nu un tālāk nonākam pie pirmā jau, pirmās jautājuma kārtas. Es gribētu visus, kas uzstāsies, ļoti uzmanīgi raudzīties, lai jūs nepārsniedzat divas minūtes, divas minūtes katrai politiskajai grupai. Viena otra politiskā grupa e, ir pat e, izvēlējušies šo laiku sadalīt divās atsevišķās minūtēs, bet arī šajā gadījumā lūdzu ļoti raudziet, raugieties uz to, lai tiešām tikai divas minūtes kopā. Un tad, ja pirmais pārsniegs uzstāšanās laiku, otriem šis e, papildu laiks tiks noņemts nos. Mums jābūt ļoti striktiem šai ziņā. Vispirmām kārtām mm, tautas partijas vārdā Šoidrovs kundze un pēc tam viņas kolēģis. Lielas paldies! Lielas paldies! Gribu teikt jums paldies eh, Vācijas prezidentūras pārstāvi par šo prezentāciju. Man patīk jūsu kopējais moto - kopīgi uh, uz atgūšanos, uz atjaunotni. Es domāju, ka ļoti svarīgi šai kontekstā atcerēties tieši par kultūru. Kultūras sektors ir tas, kas var radīt saiknes starp cilvēkiem, saiknes starp visām kultūrām, starp valstīm. Kultūra un sports ir tās jomas, kur arī, kas var būtiski palīdzēt tikt pāri mm, Covid-19 krīzes radītajai ietekmei. Ja mēs ieguldīsim šais jomās, mēs gūsim panākums nākotnē. Un ļaujiet man runāt par pāris konkrētām lietām. Raugoties uz šo budžeta sarunu noslēgumu sākotnējais atbalsts, jāsaka, bija krietni lielākā apjomā nekā šobrīd tiek apstiprināts eh, padomē. Un es gribētu jūs lūgt atbalstīt Eiropas parlamenta prasību eh, un tās budžeta priekšlikumus, tā lai kultūra tiešām saņem būtisku atbalstu. Paldies, nākamais runātājs Frakovskij kungs. Es jāsaka, esmu bijis savulaik sportists un. Uh, Ehm, arī vadīs sporta grupas, un tāpēc gribu, tāpēc man ļoti interesē tieši plāni sporta jomā jums kā prezidentūrai, vai jūs grasāties pievērties profesionāliem sportam, Vai grasāties spēcināt saiknes par sportu, piemēram, un Erasmus Plus programmu? Tāpat arī gribu vaicāt, vai Vācijas prezidentūra ir gatava uzņemties atsevišķas iniciatīvas, kas būtu vērstas uz plašāka finanšu atbalstu nodrošināšanu fis, m, mm, sporta sektoram, jo sporta sektors tiešām ir ļoti cietis Covid-19 ietekmē, un beigu beigās kāda tad ir sporta vieta daudzgadu finanšu plānā? Paldies! Jeb. Nākamais runātājs. Šādēļ, skundze, es vēl gribēju jums uzdot jautājumu par EMEA Šķiet, ka viens no jums runāja par to, cik svarīgi ir plašsaziņas līdzekļi. Un mēs taču vēlamies, lai Eiropas Savienības pilsoņi būtu labi informēti, objektīvi informēti eh, par visu, kas ir eiropeisks. Mums ir arī īpaša programma tam paredzēta. Plašsaziņas līdzekļi ir daļa no programmas Radošā Eiropa. Tāpat ir šī eh, programma, jeb ja raidkanāls Euronews. Un te nu vajadzētu domāt par finansējumu tieši šim raidkanālam. Paldies, Masimiljāns Meriljo. Presidente, benvenuti. Paldies, priekšsēdētāji. Sveiciens un liels paldies ministriem. Man būtu jautājums ministrei Grutens. Arī mēs vēlamies uh, domāt par radošās Eiropas programmu, bet jājautā vēl aizvien par budžetu. Šis jautājums nekur nav pazudis, tas jau tika minēts. Ir jādomā par pārvaldību un um, parlamenta lomu. Gribētu saprast, kādā veidā Vācijas prezidentūra plāno uh, strādāt ar budžeta jautājumiem un pārvaldības jautājumiem. Turklāt arī uh, nacionālie plāni nākamajās paudzes Eiropai. Kādā veidā mēs uh, ļausim nodrošināt uh, vislielāko sasaist ar radošo Eiropu, radošiem projektiem un nacionālajiem projektiem, kas saistīti ar nākamo paudzi? Uh, Monteferingas kundzei savukārt gribēju jautāt, kādā veidā ir iespējams strādāt, zinot, ka Covid bija smaga traģēdija ne tikai uh, veselības un ekonomikas jomā, bet traģēdija, traģēdija domājot arī par starptautiskajām attiecībām, uh, kultūras projektiem, sadarbībā starp valstīm, starp tautām. Manuprāt, ir jāstrādā pie kultūras plāna. Tomēr šeit pastāv uh, nacionālisma risks, rasisma risks. Uh, Un uh, tas, ka tiek um, pārdefinēta šī ienaidnieka loma, mūsuprāt, Vācijas um, prezidentūrai vajadzētu stiprināt starptautiskos uh, kultūras projektus sadarbībā starp dažādām tautām. Tādēļ ministrē Monteferingas kundzei gribētu jautāt, kādā veidā Vācijas prezidentūra plāno strādāt, lai stiprinātu un finansējumu piešķirtu īpaši starpkultūru projektiem. Uh, kas iesaista dažādas tautas un dažādas Eiropas Savienības valstis. Lielas paldies! Nākamais runātājs pirmajā jautājumu kārtā - Riņū grupa Irina Jova, un pēc tam būs atbildes. Divas minūtes jums. Good morning and many thanks for taking your time. Labrīt! un liels paldies, ka veltījāt laiku, lai sazinātos ar mums. Man ir divi jautājumi, viens par kultūru un viens par plašsaziņas līdzekļiem um, Vācijas prezidentūras programmā tiek teikts, ka jūs vēlaties saglabāt kultūras sektoru, sektoru saglabāt daudzveidību un vienotību, un ka esat paredzējuši pētīt to, kā nodrošināt efektīvāku atbalstu kultūras sektoram, un tāpat laikā jau runājam arī par budžeta jautājumiem, nenoliedzam, piemēram, programmu radošā Eiropa, un no otras puses dalība valstis savukārt ir piemērojuši ļoti atšķirīgas pieejas šai ziņā. Vācija, piemēram, ir piedāvājusi īpašu atbalstu, 1 miljardu eiro apmērā šim sektoram, bet citās valstīs, piemēram, Slovenijā, līdzekļi ir pat samazināti parastajiem līdzekļiem, kas paredzēti kultūras un plašiņas līdzekļu jomai. Tātad, lūk, kultūra cieši vēl vairāk, un tāpēc mans jautājums ir šāds, kā jūs konkrēti esat paredzējuši sistēmu, sistemātiski īstenot strateģisko ES pieeju šai jomā. Un otra, otrs jautājums. Krīze, protams, ir ļoti atklājis arī visus tos negatīvos aspektus, kas ir dezinformācijai tiešsaistē. Nu, piemēram, um, tādējādi izkristalizēsies vajadzība pēc objektīvas informācijas un um, tās vērtība pilsoņu vidū. Vai jūsu, prez, jūsu prezidentūra, kas nāk tieši šajā laikā, kad vajadzētu strādāt pie Eiropas demokrātijas plānu, grāsās, ko darīt šajā jomā? Es ceru, ka jūs izmantosiet iespēju sadarboties sadarboties ar mums, lai nodrošinātu visu Eiropas regulējumu un attiecībā uz viedokļu daudzveidību un brīvību cīņām pret uz naidi kurnošām runām, nodrošināt tīklu neutralitāti un tam līdzīgas lietas. Vai jūs varbūt varētu paaugstināt ambīcijas m, mm, vairāk nekā tas rakstīts jūsu programmā? jo vajadzētu internetu demokratizēt un nodrošināt struktūrētu dialogu. Vai tad mums nevajadzētu runa, darīt ko vairāk, ne tikai runāt uh, vien? Es domāju, ka ir pienācis īstais laiks īstenot visu Eiropas pieeju šai ļoti globālai problēmai, jo te ir vajadzīga Eiropas līderība un iekļaujoša tiešsaistes ekosistēma. Paldies! Paldies! Tagad ministriem kopā ir astoņas minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Es nezinu, kā jūs savā starpā koordinēsiet um, šo atbilžu jautājumu, bet kopā jums ir astoņas minūtes, lūdzu. Vispirmām kārtām došu vārdu Grutars skundzei. Jā. Ja. Kann ich lesen müssen wir sagen, Media, Film, Audiovisuelles. Dann bin ich dran? Ja. Ah, guten Morgen, äh, Entschuldigung. Es atvainojos, jā, jūs klausāties mani jau. Es ceru, ka jūs man dzirdat par pārvaldību pirmām kārtām gribēju runāt. Mums jārod šeit ir kopīgs risinājums, tāds, kas varētu atbalstīt attīstību šajomā padome. Uh, Eh, protams, ļoti labi saprot Eiropas parlamenta bažas šai ziņā, respektīvi, ka eh, nav vēl pieņemts kopīgs lēmums starp abām iestādēm attiecībā uz visām šīm programmām. Es ceru, ka risinājums tiks atrasts un eh, varbūt te iespējama arī kaut kāda kustība ēs e līguma ietvaros tā lai mēs varētu pietiekami efektīvi un elastīgi rīkoties un nevarētu nekavēt šo programmu pārēju uz nākamo posmu, kas attiec uz plašsaziņas līdzekļiem. Mēs ļoti labi saprotam, ka daudzi plašsaziņas līdzekļu kanāli šobrīd sastopas ar grūtībām gan reģionālā ziņā, gan citādi. Un līdz ar to digitālās platformas kļūst arvien aktuālākas. Un tas savukārt nereti noved pie, te, pie tā, ka, nu, lūk, mazinās citas informācijas uh, formas. Mums ir katrā ziņā mm, jāpārliecinās, ka ekonomikas situācija neietekmē tik lielā mērā šo daudz, mm, plašiņas līdzekļu daudzveidību. Mums jāpārliecinās, ka arī konkurence tiek notiek taisnprātīgi starp visiem šiem uzņēmumiem. Nu, un, protams, ka dalībvalstīm valstīm šajā ziņā ir jāuzņems liela atbildība, tām jāizmanto savā rīcībā esošās pilnvaras, lai pārliecinātos, ka turpmākajos un nākotnes tiesību aktos tiek nodrošināts regulējums par, par pārskatāmību, diskriminācijas aizliegumu, uh, Jo, jāsaka, te ir vajadzīgi konkrēti darbi, konkrēti pār īstenošanas darbi, un ir jārīkojas pavisam konkrēti. Jācīnās ļoti aktīvi pret dezinformāciju un nekvalitatīvu saturu. Te jāpiedāvā arī dažāda veida tehniskais atbalsts, jo jāraugās uz to, kā šī dezinformācija tiek izplatīta Mums nepieciešams pārliecināties, ka pārskatāmība informācijas procesā tiek nodrošināta. Un jānodrošina augsta žurnālistikas kvalitāte. Nu, tātad mums ir vajadzīga tāda horizontāla visa Eiropas pieeja, kas ļautu šos mērķus sasniegt. Un tas atbilst eh, nu, centieniem, ko šobrīd īsteno komisija un dalība valstis. Jūs vaicājāt par programmu Radošā Eiropa. Tas, protams, ir saistīts ar plašiņas līdzekļu um, e, jomu, ar e, filmu jomu un tā tālāk. Žurnālistiku tieši tā. Un mums šeit ir vajadzīga jūsu palīdzība, tā lai mēs varētu šo finansējumu, kas paredzēts um, programmas ietvaros, um, varētu īstenībā izmantot tā, ka tas tiešām sasniedz um, tieši kultūras jomu šīs atgošanās programmas ietvaros, jo šķiet, ka šobrīd tā vēl nav. Nu, un, protams, ka tas ir iespējams tikai tad, ja būs šeit parlamenta atbalsts. Un tāpēc šī jūsu ierosinātā ideja par līdzekļu iezīmošanu ir ļoti svarīga. Paldies, Gruters kundze. Tālāk došu vārdu uh, valsts ministrē Montefēringai. Lūdzu, par jums, jums arī tik uzdoti jautājumi. Paldies! Paldies par pausto atbalstu attiecībā uz to, ka jūs runājat, ka jāspēcina starptautiskie projekti. No Vācijas puses mēs ļoti aktīvi darbojamies šajā jomā, piemēram, austrumu partnerības ietvaros. Esam īstenojuši sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Un vēlos minēt vienu tēmu, kas arī tika pieminēta, respektīvi strateģiskā komunikācija, rīcības plāns demokrātijai ir ļoti svarīga tēma šai kontekstā. Un, protams, ka ar straujās rēģēšanas sistēmu mēs cenšamies to iedarbināt. Un tāpat laikā šeit vēlamies sadarboties tieši ar pilsonisko sabiedrību. Eiropā par to ļoti plaši runājam, par to, kā varam radīt šo sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, nu, piemēram, pievēršoties tieši arī, piemēram, faktu pārbaudas organizācijām. Nu, te vēl pārdomu process visnās par to, kā to visu īstenot. Un nākamnedēļ mums būs vecāko ierēģņu tikšanās. Uh, kur visu dienu tiks runāts arī par tieši Covid-19 sekām uz kultūras jomu. Par to tātad notiks diskusijas, tiks, eh, tur, tur piedalīsies arī ārlietu ministrijas kultūras, pār, kultūras jomas pārstāvi un citi. Mm, jūs zināt, ka mm, ir arī no valdības puses ir plašs atbalsts šāda veida darbībai. Un visbeidzot, startautisko projektu spēcināšana. Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, strā, varbūt varam strādāt pie digitāla kultūras institūta. Nu, tā tāda ideja šķiet, ka zināmā mērā uz to jau tiek iets. Tā lai mēs varētu nodrošināt saiknis starp daudzām un dažādām pasākumu vietām. Man uh, būtu liels prieks, ja mēs varētu vēl daudzveidīgāki būt šai ziņā un līdz ar to spērt vēl vienu soli tālāk uz priekšu. Liels paldies, saka priekšādātāji, un tālāk došu vārdu Štefanam Maieram. Herr Staatssekretär? Valsts sekretārkungs, Maierkungs. Please press the speak button, bitte den B-Knopf, ja. Sehr gut, jetzt sind wir das. Sehr verehrte Frau Vorsitzende, ich muss zu meiner Entschuldigung darauf hinweisen, dass ich leider äh, die ersten Es atvainojos, jāsaka, daļu jautājumu es tīri akustiski iemeslu dēļ īsti nesapratu. Mm, varbūt man labāk būtu atbildēt ar šiem jautājumiem rakstiski, jūs varat man to pēc, tos pēc tam iesūtīt. Jā, mēs jums iesūtīsim šos jautājumus. Paldies! Yes. Nu, Tātad nākamā jautājuma kārta. Pirmām kārtām sarakstā Kristīna Andersone, ID grupas vārdā divas minūtes lūdzu. Jā, guten morgen. Labrīt. Lielas paldies par prezentācijām. Man tiešām ir jautājums pirmām kārtām Gruters skundzei. Jūs teicāt, ka plašsaziņas līdzekļu daudzveidība ir tas, par ko iestājaties. Un te nu jautājums ir tāds Nu, zināmā mērā arī mans komentārs. Eh, man ir radies iespējas, ka rodas arvien plašāka tendence, ka um, ziņojuma sagatavošanas kon kontekstā tomēr pārsvarā ir tāda ļoti subjektīva attieksme. Piemēram, Covid-19 pandēmijas ietvaros pārsvarā tiek ziņots tikai par to, kas politiski ir vēlams. Tad, kad paraugamies uz plašsaziņas līdzekļiem, ir tā teikt labie un sliktie um, demonstranti un demonstrācijas eiroģi uz gadījumā tieši tāpat. Uh, Eh, šī telekanāla atbildīgie nu, tā negribīgi atzinās, ka viņi faktiski pēc Eiropas komisijas uzdevuma īstenošo žurnālistiku, jo, protams, ka viņiem no, no, no komisijas nāk šie līdzekļi, un līdz ar to viņi dara to, ko viņiem prasa. Montefērings kundzei savukārt jautājums ir šāds jūs sakāt, ka vēlties cīnīties pret dezinformāciju un safabricētajām ziņām. Nu, te nu gribētu, lai jūs varbūt nākat klajā ar definīciju, kas tad jūsuprāt ir šī dezinformācija un safabricētās ziņas. Jo mana izpratne par šīm sapabratstajām ziņām ir tāda, ka objektīvi fakti var tikt vienkārši sagrozītā veidā pasniegti, vai, piemēram, lūk, objektīvi fakti kaut kādā citā mērcē, jeb kontekstā varētu tikt pasniegti, tā lai nonākam pie cita veida secinājumiem. Man šķiet, ka sapabratstajās ziņas un dezinformācija tiek aktualizēta tad, kad mēs kaut kā saņemam kādu informāciju, kas politiski mums ir nevēlama un nelabvēlīga. Tāpēc es gribētu zināt, kāda ir jūsu definīcija definīcija attiecībā uz to visu. Tātad, kas ir dezinformācija un kas ir uh, fake news? Liels paldies! Nākamais runātājs - Tiena Rībēkener un Niklas Nīnes, viņiem katram pa minūtei. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, ministriem. Runāšu par konkrētu jautājumu, kas ir. Uh, uh, izteiksmes brīvība, vārda brīvība Eiropā, eh, virzoties tālāk, pieņemoties spēkā ekstrēmiem labajiem spēkiem, tā tiek apdraudēta. Un tā kā mēs redzam eh, vairāk organizāciju atzinumos, Eiropas mākslinieki ir apdraudēti savas politiskās izteiksmes dēļ. Eh, kas ir iecerēts, lai aizstāvētu tādas grupas kā LGBTI, kā citus uh, cenzūra, vai tā pieauga Eiropā, un arī politiķi atbildīgi par to, kā piemērs pagājušajā gadā bija vērojami simtiem cenzūras saktu visā Eiropā, kā arī tika notiesāti 14 mākslinieki Spānijā. Un man ir grūti ar skundzei jautājums, kādā veidā uh, prezidentūra ir iecerējusi mazināt šo apdraudējumu un garantēt to, ka mākslinieciskā brīvība tiek izmantota, runātāja tiek pārtraukta, jūsu runas laiks ir aizritējis. Um. Gerade jetzt, wo die geistigen. Jā, šobrīd ir ārkārtīgi izjūtam to, ka nacionālistiskums un populisms iet pāri robežām, un tas īpaši Covid īpaši skārs tieši kultūras jomu. Eh, kultūras darbiniekiem nāks cīnīties par savu eksistenci, un tepat, tepat laikā tagad padomē pietrūkst atbalsta Eiropas kultūrai. Mums ir vajadzīgs kopējs atbalsts un eh, pabalsts visiem šiem kultūras darbiniekiem eh, finansiāla motivācija un grūdienas šajos pēc koronavīrusa, koronavīrusa laikos. Un tāpēc, Grūters kundze, man liekas, jūs sakat, jums vajadzīgs parlamenta atbalsts. Man tas liekas dīvaini. Mēs taču jau pieprasījām dubultot radošās programmas, radošā Eiropa programmas līdzekļus. Un tāpat arī citur kultūras programmas arī paredzētos līdzekļus. Vai tad jūs mums piekrītat un kā tad, lai saprot šos jūsu izteikumus? Paldies! Tālāk Dace Melbārde. Vai minūte? Divas minūtes. Es pateicos eh, Vācijas prezidentūrai eh, par eh, ambiciozo programmu kultūras jomā un arī dziļo izpratni par kultūras dažādo ietekmi Eiropas un katra cilvēka dzīvē un izaugsmē. Uh, Eiropas uh, um, Savienībā uh, um, kultūras kopiena patiesi šobrīd raugās uz Eiropas Savienību un Eiropas Savienības institūcijām gan pēc līderības, uh, gan pēc solidaritātes kultūras jomā. Uh, tāpēc uh, es augstu novērtēju to, ka Vācijas prezidentūras programma ietver ilgspējas principu kā a, vadošo programmas īstenošanā a, un īpaši uzsver kultūras dimensiju a, ilgspējas nodrošināšanā, iezīmējot kultūras klimata pārmaiņu un kultūras mantojumu savstarpējo saistību. Šajā vasarā kultūras komiteja pieņēma ziņojumu par Eiropas kultūras mantojuma gada turpinājumu. Uh, Um, Vācija bija viena no tām valstīm, kas izrādīja lielu līderību tieši Eiropas kultūras mantojuma gada uh, izveidošanā, un tāpēc man ir jautājums, kā jūs vērtējat Eiropas kultūras mantojuma gada rezultātus un ko jūs paši prezidentūras laikā esat gatavi darīt, lai uh, turpinātu uh, labos sasniegtos rezultātus? Sniedzi Kiziljurek. Uh... uh Kiziljurek kungs tālāk lūdzu. Divas minūtes. Thank you very much, uh, madam. Uh, chair. Lielas paldies priekšādātāju. Nu, nevēlos atkal un atkal uzsvērt to, kas jau tika šeit teikts. Mums pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka kultūra ir pareiza atbild uz daudzām problēmām. Rasisms, populisms, safabricētās ziņas. Mums ir nepieciešams izvērst empātiju šeit Eiropas Savienībā. Uh, apzinoties, ka tas, kam ejam cauri, ir ļoti tāds prasīgs pārejas periods. Tāpēc lielāks uzsvers jāliek uz kultūru kopumā. Bet gribētu vēl teikt, lūko, kad runājam par kultūras sabiedrību un kopienu, mēs nedom, nerunājam par vienlīdzīgu kultūras kopienu. Ir tādas valodas, kas saņem vairāk atbalstu nekā citas valodas, un tāpēc es gribētu Vācijas prezidentūrai ierosināt, veicināt arī tos to tās kultūras preces un subjektus, kas, piemēram, nāk no tādām kultūrām, kas nav tik prominentas, tik redzamas. Un es runāju par tulkojumiem, literatūras tulkojumiem, tāpat arī vajadzīga plašāka empātija šādu kultūras, šādu kultūru virzienā. Es domāju, ka te vajadzētu arī zināmas investīcijas. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāji, un pēdējais runātājs šai jautājumu kārtā - Izabela Adinolfi, grupām nepiesaistīto deputātu pārstāve. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājumu un tematu ir daudz. Tomēr man prieks dzirdēt, ka jūs um, atzīstat, ka radošās Eiropas finansējums nav pienācīgs un nav atbilstošs sektora vajadzībām. Kultūra, māksla, sports - tie ir līdzīga tipa um, sektori un tiem būs nepieciešams ilglaicīgs atbalsts. Man šķiet, ka mēs visi šajā diskusijā esam vienisprātis, ka ir um, svarīgi atbalstīt šos, šīs nozares, jo to pienesums sabiedrībai ir milzīgs. Ne proporcionāls tam, kas tiek ieguldīts. Kultūras uh, sektors ir būtiski svarīgs mūsu identitātei. Jā, arī ekonomika ir svarīga, bet būsim pragmātiski cilvēki, kas strādā šajās jomās, ir uh, mazaizsargāti. Uh, gadījumos, ja viņi zaudē darbu, nu, bieži vien valsts viņus neatbalsta. Un ļoti labi zinām arī to, ka sarež, nu, tātad, sarežģītos laikos uh, vājākās tātad, uh, šīs uh, sabiedrības grupas cieši visvairāk, piemēram, sievietes. Tādēļ es gribētu, lai prezidentūra īpašu uzmanību pievērš šim sektoram un to nodrošina no jauna. Um, Liels paldies! Un tagad atkal jautājums ministriem. Vai divi vai trīs eh, no jums uzstāsies atbildot uz šiem jautājumiem, jo atkal ir astoņas minūtes paredzētas atbildēm? Un, ja eh, iekšlietu ministrijas pārstāvis Majerkungs arī tā, šoreiz atbildētu rakstiski, tad abām ministrēm katrā ziņā būtu mazliet vairāk laika, lai runātu par kultūras un plašsaziņu līdzekļu jomā uzdotajiem jautājumiem. Vai piekrītat, ka tā darām? Prasu tagad jums, eh, prezidentūras pārstāvjiem. Šķiet, ka iebildumam nav, nu tad vispirms Grutars skundzei vārds. Paldies! Jā, tik uzdoti vairāki jautājumi par dezinformāciju un arī par cenzūru attiecībā uz māksliniekiem. Un šai kontekstā var tikai teikt, ka no mūsu Vācijas vēstures un pieredzes varam skaidru un gaišu koncepciju, cik ārkārtīgi svarīgi ir funkcionējošai demokrātijai nodrošināt viedokļu brīvību tieši māksliniekiem, presēji, zinātniekiem. Vācijā mēs katrā ziņā tāpēc esam nostrodzinājuši ļoti spēcīgu likumdošanas ietvaru šīm vajadzībām. Un tāpēc arī šobrīd esam gatavi nodrošināt līdzekļus šādu tiesību nodrošinai. Mēdīju neatkarība pilnīgi noteikti nodrošina arī to daudzveidību, jo tieši plašsaziņas līdzekļi rada šo tālāko kultūras mantojumu, un tieši to daudzveidība ir tā, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, lai cīnītos, piemēram, pret dezinformāciju. Jo tikai tad, ja ir mēdīja daudzveidība, mēs varam mm, ļaut tādam prātīgam eh, pilsonim spēt pašam izdarīt secinājumus par to, kas ir svarīgs, kas ir dezinformācija, ļaut viņam atpazīt dezinformāciju. Ja te ir pārskatām informācija par infor eh, informācijas avotiem, par ziņu avotiem Tad, un tāpat ir jābūt, protams, informācijai, ja kāda grupa vai kāds ir saņem, vai fin, fin, kanāls saņem finansējumu, tad par to jābūt informācijai. Un tāpēc šī cīņa pret dezinformā, dezinformāciju gan tiešaistē, gan arī citādi ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Un, jā, kā jau teicu, ļoti svarīgi šeit ir nodrošināt pārskatāmu, skaidru informāciju par to, kam tas viss pieder. Ka, turklāt arī informācija par to, kā informācija tiek izplatīta, kādi ir šie izplatīšanas kanāli. Nu, tātad tik daudz par dezinformāciju, par uh, mākslinieku brīvību. Vācijā mēs arī valstiski nodrošinām finansējumu eh, kultūras un mākslas sektora darbiniekiem. Un, protams, ka nu, tādējādi veicinām arī dažādu veidu kritisku balsu, parād, balsu parādīšanos, eh, kas pārstāv dažādu sabiedrības sektors. Nu, tā ir tā daudzveidības teorija, kritiskās domas spēcināšana, tā lai nebūtu tā, ka mēs visi tikai mm, miermīlīgi pakļautos kaut kāda veida autoritāram, eh, autoritārai sistēmai. Tālāk jautājums par kultūras mantojumu. Mums eh, paredzēta bija arī eh, Humboldt konference par kultūras mantojumu. Mēs tāpat arī vēlējāmies tur runāt par um, pieminekļu, tātad nepārvietojumu, nekustīgu pieminekļu uh, aizsardzību. Uh, to pie tā strādājam šobrīd padomas darba grupā, kas uh, veltīta kultūras jautājumiem. Nu, kā jau teicu, tātad šīs darba grupas daļa darba tiks veltīta tieši kultūras mantojumam. Mēs, protams, vēlamies turpināt aizsākto, šogad aizsākto darbu. Uh, Un eh, deputātei no Kipras gribu teikt, kā ārkārtīgi priecājos dzirdēt jūsu jautājumu par to, ka vajadzētu deputātam no Kipras, ka vajadzētu veicināt tātad mazāk pazīstamu kultūras darbu tulkošanu, eh, nu, kultūras mantojuma, piemēram, veicināšanu. Vācijām šādiem vajadzībām ir vairāk līdzekļu. Jums taisnība. Mēs pilnīgi noteikti arī Eiropas ietvaros varam izvērst empātiju tad, ja tādīsim plašāku piekļuvi kultūras produktiem, Un te šai gadījumā runāja, protams, arī par literatūru. Tas attiec uz visu Eiro, visas Eiropas literatūru. Un tāpēc, jā, šāda tulkojuma nodrošināšana ir svarīga. Un Noslēgumā vēl gribēju runāt par plašiņas līdzekļu neatkarību. E, kā jau teicu, tas lielā mērā saistīts ar plašiņas līdzekļu daidveidību, pie tā strādāsim, tad arī lāk šī piekļuve reālai informācijai, e, patīsai konkrētai informācijai, tas saistīts, protams, arī uz žurnālistikas kvalitatīvu, un e, mēs nevaram pieļaut visu šo dezinformāciju arī tiešais tēmas. Ir sistemātiski pret to jācīnās. Paldies Grūters kundzei, tālāk Montefērings kundzei vārds. Līdzīgi kā kolēģi Monika Gruters, es arī varu tikai un vienīgi atbalstīt viņas teikto par to, ka plašiņas līdzekļu neatkarība ir svarīga. Un šajā gadījumā ir vajadzīgs arī regulējums, lai cīnītos pret dezinformāciju. Tas e, dezinformācija ir ārpus konteksta prezentēta informācija vai maldīga, kļūdaina informācija. Es kādā ziņā priecājos, ka koronas krīzes laikā varēju lasīt tik daudz un dažādas avīzes, varēju saņemt plašu, daudzveidīgu informāciju. Uh, un kas attiecas uz mākslas un kultūras brīvību un iespējam to veicināt, šīs kritiskās domas, koncepcijas veicināšanu. Mēs to cenšamies darīt, un tas arī ir tas pats pamats starptautiskās kultūras programmas e, darbam. Mēs vēlamies radīt telpu līdzprodukcijai, sadarbībai. Tā, tās ir tās vadlīnijas, uz ko mēs balstām savu politiku. Un konkrētāk runājot, pēdējos gados, piemēram, esam īstenojuši Mārtiņa Rota iniciatīvu, piemēram, uz māksliniekiem, kas ir vajāšanā vai nu, tādu problēmās nonākušu mākslinieku jautājumiem tiek pārtraukts. Nu, protams, ir arī mācība, ko varam no vēstures gūt. Un kopumā pasaulē redzam šai jomā, ka tieši māksla un kultūra uh, ir īpaši aktuālas šais sarežģītajos um, konfliktu skartajos reģionos, kur, piemēram, ir vajāšana un um, ierobežojumi. Un tieši šādā veidā var cīnīties pret populismu un tam līdzīgi. Tāpēc mēs vēlamies savās programmās atbalstīt kultūras un mākslas darbiniekus, arī zinātniekus. Nu, protams, ilgspējīga, jā, ilgspējība ir svarīgs elements. Uh, Tas ir viens no, at, no ilgspējīgas attīstības mērķiem, un no 2020. gada šo mērķu sasniegšana kļūst ar vien aktuālāk, pie tā mums jāturpina strādāt, un tad nu rodas jautājums, ko māksla un kultūra var dot šai jomā, kā šīs jomas var dot savu ieguldījumu ilgspējībā. Jo ilgspējības mērķi 2030. gadam ir nozīmīgi. Šeit mēs esam sagatavojuši pētījumu, respektīvi esam pasūtījuši pētījumu, uh, attiecīgiem institūtam, nu jāsaka, tas gan nav viss, ko mēs darām lietas labā, mēs vienlaicīgi vēlamies šo ilgspējības mērķi krietni spēcīgāk iestrādāt arī starptautiskās kultūra politikas eh, stratēģijā. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Nu tad iekšlietu ministrijas pārstāvēm Stepanam Mājeram mēs vaicājam, vai vēlties tagad atbildēt uz jums uzdotajiem jautājumiem, jeb tomēr rakstiski.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 jo man šķiet arī par sportu šobrīd netika uzdots tik daudz konkrētu jautājumu. Bet katrā ziņā, nu, gribu tikai norādīt, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar viņiem. Grūters skundze, äh, vai jūs vēlējāties tad vēl izmantot nedaudz atlikušo laiku, lai kaut ko papildus vēl teiktu šai saistībā? Šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā turpinam darbu. Tālākais eh, jautājumu rauns, otrā, jautā, eh, otrā diskusija kārta. Ļaujiet man jums atgādināt, ka tagad um, šajā otrajā diskusiju kārtā mēs runāsim ar ministri izglītības un pētniecības jomā Anju Karličeku un runāsim arī ģimenes lietu, sieviešu un jauniešu lietu ministri Francisku Gifeju. Priecājamies jūs eh, sveikt šeit komitejā, došu pat tūlīt pat jums arī vārdu, lai runātu par Vācijas prezidentūras prezi prioritātēm Esam jau runājuši par to, cik ārkārtīgi svarīgs turpmākais pusgads būs, lai nodrošinātu finansiālo atbalstu konkrētajām programmām un attiecīgas struktūras un infrastruktūras. Jo, protams, ka šādai labai politikai ir vajadzīga arī laba finanšu bāze. Un tas, protams, attiec arī uz izglītību un pētniecību un zinātni, kā arī dzen uz novatorismu. Uh, Tas, protams, cieši saistīts arī ar politiku jaunatnes jomā, kas Eiropā šobrīd tik ļoti svarīga. Un šai gadījumā, protams, mums ir vajadzīgas programmu mērķiem atbildīgs finanšu nodrošinājums. Par to jau mēs runājām. Bet tagad došu jums vārdu 8 līdz 10 minūtes, lai jūs pastāstītu par prezidentūras svarīgākajiem punktiem šais jomās. Kārličekas kundze, jums pirmajai vārds. verehrten Damen und Herren Abgeordnete, was uns im Moment alle bewegt, ist ja die Corona. Dāmas un kungi, jūs zināt, mēs visi šajā pandēmijas laikā esam ļoti nobažījušies par šo jautājumu. Tas skar arī izglītības jomu. Un galvenā problēma mums ir, kā tikt galā ar šo pasaules krīzi. Mēs visi caur redzam, kādas ir šīs krīzes sekas. un Saskaņā ar um, mūsu saņemto zinātnisko informāciju mēs apzināmies, ka šī krīze ir jāpārvar. Uh, pandēmija mums rāda, cik būtiski ir būt vienotiem, spēcīgiem, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un kopām mēs spēsim šo pandēmiju pārvaldīt un pārvarēt. Mūsu mērķis Eiropas Savienībā ir izkļūt no šīs krīzes spēcīgākiem. Domāju, ka mūsu lozungs eh, to lieliski atspoguļo visi kopā Eiropas eh, atveseļošanai. Mūsu nolūks ir strādāt pie kvalitatīva pētnieciskā darba, pie tā, kā mēs varam digitalizēt izglītību. Tāpat arī mēs vēlamies parādīt, ka profesionāla izglītība ir alternatīva vērtība e, universitātes izglītībai. Un visi šie elementi kopā dos Eiropai iespēju būt pretoties spējīgākai un ilgspējīgākai. Mūsu noteiktās programmas prezidentūras trijo laikā kopā ar Portugāli un Sloveniju ir visai ambiciozas. Mēs vēlamies veidot tādu Eiropu, kas veicina iespēju vienlīdzību, un es gribētu uzsvērt vairākus punktus. Sāksim ar Erasmus Plus e, un pār programmām, par kurām ir pēdējā laikā daudz runāts. Šīs Eiropas programmas ir ar potenciālu uzrunāt tik vienu Eiropas pilsonu. Un kā arī jūs zināt, mēs vēlamies dot papildu impulsu Erasmus, plus, piešķirot vairāk nekā 24 miljārdu eiro budžetu. Esošajās programmās mums ir izdevies uzrunāt vairāk nekā 700 tūkstoši personas profesionālās izglītības vidē un vairāk nekā miljonu universitāšu vidū. Tas eh, parāda šo programmu pievilcību. Turpmākajās programmās mēs vēlamies uzrunāt divas reizes vairāk cilvēku nekā iepriekšējās. Un mums izdosies dubultot eh, to jauniešu skaitu, kurus uh, um, iedvesmo Eiropa. Tāpat arī mēs vēlamies likt uzsvaru uz integrāciju un labāku līdzās pastāvēšanu. Un, protams, digitālie piedāvājumi var būt ļoti noderīgi, lai garantētu tai skaitā personu ar invaliditāti dalību. Mēs arī ceram, ka varēsim vairāk sadarboties roku rokā, pat ja mūsu šobrīd eh, ceļošanas iespējas ir pandēmijas dēļ ierobežotas. Mēs vēlamies, lai Erasmus būtu koncentrēts uz nākotni un likt uzsvaru uz integrāciju. Tas dot iespēju mums stiprināt ideju par Eiropu. Eh, fiziskā mobilitāte, neraugoties uz pandēmiju, ir ļoti būtisks Erasmus elements. Es domāju, ka mēs saprotam atšķirību starp uh, Eh, sanāksmēm fiziskā veidā un ar distanci. Ir ļoti būtiski tas, eh, ka mēs varamies viens ar otru tikties tuvumā. Pandēmijas krīze parādīja, ka ir jāprot rīkoties ārkārtīgi eh, fleksibli. Un nekad digitālās iespējas un tālmācības iespējas nav bijušas tik būtiskas. Mums nāksies pabeigt sarunas ar Eiropas parlamentu, lai garantētu e, gludu pāreju uz e, nākošajām programmām ja, jaunajā e, finanšu schēmas periodā. Tas ir ļoti būtiski, un arī no mums tiek sagaidīts tas, ka Erasmus programmas tiek paturētas, un Erasmus ir viena no vissveiksmīgākajām Eiropas iniciatīvām. Erasmus un augstākās izglītības iestādes ir parādījušas to, kā pateicoties digitalizācijai ir iespējams elastīgā veidā rieģēt eh, ārkārtas eh, un steidzamās situācijās tādās kā Covid krīze. Ir ļoti būtiski izmantot digitalizāciju visās izglītības jomās. Šis ir ārkārtīgi būtisks temats mums kā Vācijas prezidentūrai tik tiešām, lai varētu piedalīties ekonomiskajā, so, sociālajā, sabiedriskajā dzīvē, ir nepieciešams būt ar digitālajām prasmēm, taču pirmkārt tās ir jāiegūst. Un mēs skatīsim to, kā garantēt uh, augstas kvalitātes līmeni vispārīgajā un profesionālajā izglītībā. Tāpat arī mēs skatīsim to, uh, piedāvāt visplašāko eh, prasmju kopumu jauniešiem, tā skaitā arī digitālās prasmes. Jaunie izglītības un apmācības formāti maina to veidu, kādā mēs mācāmies, un dod iespēju uzlabot apmācīšanas iespējas. Tāpat arī vēlos pasvītrot to, ka eh, mācīšanās ir nepārtraukts process ir būtiski turpināt mācīties līdz pat mūža beigām, un ar tehnoloģiju iespēju mums šāda iespēja būtu. Tāpat arī es gribē, vēl gribētu pieskarties mākslīgās inteliģences jautājumiem, kas ir ar aizvien lielāku lomu apmācībā. Aplikācijas, kas ir balstītas uz mākslīgo inteliģenci, tādas kā, piemēram, uh, Eh, digitālie repetitori veicina eh, šādu programmu veidošanu, arī paplašina to piedāvājumu. Mēs vēlamies piedāvāt ne tikai aplikācijas balstītas uz mākslīgo intelektu izglītībā, bet arī tās nodot pilsoņu rīcībā un skaidrot. Tāpat neaizmirsīsim ētiskos aspektus, kurus stāv aiz mākslīgās inteliģences. Tiem ir jātiek labi saprastiem no eh, Eiropas pilsoņu puses. Septembrī komisija nāks klājā ar jaunu darba plānu digitālajai izglītībai, un mēs esam par to gandarīti. Pēc šīs publicēšanas mēs pētīsim eh, padomas secinājumus pār šo darba plānu. Tāpat arī mēs pasvītrosim to, cik eh, svarīga ir izglītība tīklojumā, uh, digitālos ietvaros. 20. gada novembra konferencē šiem secinājumiem vajadzētu tikt pieņemtiem, un mēs ceram, ka līdz tam mēs būsim spējuši izanalizēt šo secinājumu dažādos elementus. Vēl viens, manuprāt, būtisks temats ir profesionālā izglītība. Profesionālā izglītība ir mūsu darba centrā. Mēs vēlamies garantēt kvalitatīvu sākotnēju apmācību un diplomu saņēmēji. Pēc tam varēs turpināt savu kvalificēšanos, ja tie tā vēlēsies. Vācijā ir izveidota sistēma, kura dod iespēju jauniešiem kuri ir pabeidzuši sākotnējās apmācības iestājas tālāk eh, pilnveidoties. Šīs profesionālās izglītības programmas, mūsuprāt, ir patiesa alternatīva universitātes kursam. Un neatkarīgi no tā, kāds ir sākuma punkts personai un tās izvēlētais ceļš, šīs cilvēks var turpināt savu apmācību, vai tā būtu tīri profesionālā vai universitātes kursa veidā, un tālāk ieteikuma attiecībā uz uh, izglītību un eh, apma apmācībām arī ir uh, prasmju apgūšanas darba kārtības centrā. jo augstāk kvalificēts būs eh, mūsu darba spēks, jo konkurētspējīgāki mēs būsim. Tāpat ir ļoti būtiski, lai mums būtu kvalificēts darba eh, spēks dažādās jomās, lai garantētu Eiropas konkurētspēju. Un šīs kvalificētais darba spēks dos iespēju mums labāk stāties pretī dažādām ārkārtas situācijām, tādām kā šobrīd pandēmijas laikā. Un jo ātrāk mēs radīsim atbildes uz šiem jautājumiem, jo ātrāk mūsu ekonomika atgūsies pēc pandēmijas. Dažādie pasākumi, ko mēs uzsākam un soļi, ko mēs spēram, ir solis pretī ilgtspējīgākai un digitālākai ekonomikai. Un mēs līdz mērķim nokļūsim tikai tad, ja mēs varēsim balstīties un izmantot viscaur Eiropā augsti kvalificētu darba spēku. Daudz mēs runājam par bezdarbu, bet kvalifikācijas jautājums paliek mūsu uzmanības centrā. Mums ir jāicina cilvēki visā dzīves garumā iegūt jaunas prasmes un kompetences, un, kā jau es sacīju, kvalificēts darba spēks dos iespēju Eiropai drīzāk izkļūt no um, Eh, krīzes. Eh, Kalečeka kundze, jūsu runas laiks ir aizritējis, saka priekšsēdētāji. Jā, esam praktiski pabeigusi uzstāšanos. Kā jūs sacīju, 30. novembrī mēs pieņemsim secinājumus izglītības ziņā, tāpat arī sagatavosim Osnabrukas deklarāciju, lai e, stiprinātu Kopenhāgenes procesu. Bet šīs programmas, kuras attiecas uz ko. E, profesionālo uh, izglītību ir mūsu prezidentūras centrā. Vēlamies pasvītrot to, to, ka profesionālā un universitātes izglītība ir divas ekvivalentas vērtības. Tālāk Gifēs kundze arī uz 8 līdz 10 minūtes lūdzu. Liels paldies, godātā priekšādātāja Dāmas un kungi, godātie deputāti Eiropas parlamentā, priecājos jūs sveicināt šeit no Berlīnas. Un, protams, ka mana, mana atbildība kā ministrei par jauniešu lietām arī šeit ļoti aktuāla. Protams, ka šis ir laiks, ka tieši jaunieši īpaši cieta no Covid-19. Viņu attīstība un viņu darbība, viņu ikdiena piedzīvoja sekas ļoti smagā veidā. Ļoti daudz skolas un jauniešu tikšanās vietas tika slēgtas, tāpat arī daudz brīvā laika nodarbošanās un, un attīstības piedāvāšana, arī jauniešu darbs bija ļoti ierobežots. Mm, piedalīšanās iespējas, izglītības līdzdarbības iespējas, jāsaka, tiešām cieta šai gadījumā. Un mums nepieciešams laika gaitā visas šīs nevienlīdzības atkal izlīdzināt, un to mēs grasamies darīt ES prezidentūras eh, mm, ietvaru programmas ietvaros, pārliecinoties, ka tieši uz jauniešiem vērstas programmas tiešām tiek uzsvērtas Vācijas prezidentūras laikā ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties arī, ka jaunieši paši līdzdarbojas visā Eiropā šajās attīstības un atjaunotas procesos. Tāpēc jāpiedāvā papildu iespējas jauniešu darbam, ir jāpiedāvā atbalsts tā, lai tas sasniedz tieši jauniešus. Mēs pievēršamies eh, pašos pamatos ES jaunī, jaunatnes stratēģijai tā ir tā, ko mēs vēlamies veidot, pamatojoties uz trim jomām. Tātad līdzdalība, iepazīšanās, jeb tikšanās un iespēja izmantošana. Mēs vēlamies īstenot Eiropas jaunatnes eh, mērķus. Īstenojot arī ļoti spēcīgu struktūrētu dialogu starp jauniešiem un politiķiem, jo politikai jātop veidotai tieši ar jauniešu atbalstu. Un vēlamies šai gadījumā lūk šo līdzdarbošanās jomu spēcināt, runājot ar viņiem par eh, tēmu jaunatne un demokrātija. Eh, un politiskā izglītība šai gadījumā nav mazsvarīga. Mēs esam ierosinājuši padomas secinājumos iekļaut sadaļu demokrātiskas apzināšanās attīstība un demokrātiskas iesaistīšanās jauniešu vidū eh, koncepcija Par to norisināsies diskusijas es prezidentūras laikā. Eh, līdz ar to aizsāksim jauno 18 mēnešu darba ciklu ES jaunietnes dialoga kontekstā. Uh, un, protams, to īstenosim kopā ar mūsu partnervalstīm Portugālu un Sloveniju, tātad divām nākamajām prezidentūrām. Par moto esam izvēlējušies Eiropa jaunatnei un jaunatne Eiropai. Un te uzsvaru liekam uz e, devīto Eiropas jaunatnes jomas mērķi, respektīvi telpa un līdzdarbība visiem. Mēs vēlējāmies prezidentūras laikā īstenot arī ļoti plašu jaunatnes konferenci jūlijā, bet, nu, protams, ka pandēmijas dēļ tas nebija iespējams. Mēs uh, ceram, ka šī jaunatnes konference varēs notikt oktobrī gan citādākā formā, citādākā veidā, jo mums, protams, jāraugās tāpat laikā līdz uz pašreiz notiekošo, lai varētu nodrošināt drošības un higienas prasības. Nu, redzēsim, mums jāizvērtē, vai šī konference varēs notikt Un mēs šobrīd spriežam par to, ja tā notiks, tad kā tā varēs notikt. Tāpat arī eh, varbūt tomēr nevajadzēs īstenot digitālu konferenci. Bet, protams, ka mēs partners par to visu informēsim. Bet, nu, katrā ziņā šo lēmumu mēs šobrīd apsveram un pārbaudām, jo jāsaka, šāda konference ar jauniešiem no visām valstīm, tās organizēšana varētu būt sarežģīta. Šobrīd mums izvēlēsimies droši vien tādu formātu, kas būs digitālāks, pieturoties tomēr tāpat laikā pie konferences pamatprincipiem, dialogu īstenošanas ar, mm, starp jauniešiem un politiķiem. Un es patiešām ceru, ka arī Eiropas parlamenta pārstāju šai konferencē piedalīsies. Šajā otrajā jomā es jaunatnes stratēģijā runājam par iepazīšanos, jeb tikšanos. E, iepriekšējā runātāja jau runāja šeit par ES era, programmu Erasmus, kur ir taisni runa par ehm, jaune, jauniešu satikšanos, iepazīšanos. Bet šajā gadījumā ārkārtīgi svarīgi atcerēties arī par Eiropas solidaritātes korpusu jo tas, tā ir tā struktūra, par kur šobrīd risinās arī sarunas, un cerams, ka tās būs iespējams pietiekami efektīvi un strauji arī noslēgt. Jo, protams, šīs solidaritātes korpus ir otra lielākā programma tūlīt ar Erasmus, Plus, kas ļauj nodrošināt jaunatnēji neformālu, formālu izglītību, ļauj tiem tikties un tās apvieno jauniešus no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs domājam, ka tajā brīdī, kad tiks pieņems arī daudzgadu finanšu plāns, tad mums pēc iespējas vajadzētu ātrāk panākt vienošanos starp padomu un parlamentu, tā lai šī programma varētu līdzeni turpināties un lai tās dalībnieki un uh, pieteikumu iesniedzēji skaidri zinātu, ka 1. janvārī šis process turpināsies. Mēs šeit E, Eiropas solidaritātes korpusu, protams, atbalstām ar dažādām, sasaistām ar dažādām programmām. Tā ļauj jauniešiem, kā jau teicu, pavisam skaidri paši ar savu darbu, viņi var būt daļa no šīs solidārās, vienotās un demokrātiskās Eiropas. Mēs esam pārliecināti līdz ar to, ka šis process, šī programma ir ārkārtīgi laba un tajā investētie līdzekļi ir ļoti labi ieguldīti. Ceram, ka eh, šeit varēsim panākt vienošos arī ar parlamentu par šīs programmas tālāk īstenošanu. Jomā iespēju izmantošana, jeb iespēju veicināšana, eh, vēlamies strādāt pie uh, Eiropas jauniešu darba programmas. Te esam nākuši klajā ar priekšlikumu. Un jāsaka, tas ir tāds ilgs un plašs ieguldījums un pasākums, un šāda veida darba kārtība pie, nu, protams, ir nu, tāds jautājums, par ko daudzus gadus jau esam domājuši un ko visi ir vēlējušies formulēt un ceram, ka prezidentūras laikā varēsim dot šim procesam jaunu grūdienu. Mūsuprāt, politiskie, pi, pi, politiskie lēmumi attiecībā uz palīdzību bērniem un jauniešiem ir jāīsteno arī praksē Mm. Jo, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti vienmēr šīs, šajā kopējā Eiropas mērogā skaidri izreikināt, kā panākt šo konkrēto iedarbību, konkrētos pasākumus, bet pie tā mums vajadzētu strādāt. Mums jādomā pie tā, kā šie politiskie lēmumi patiešām aizsniedz uh, cilvēkus, jauniešus un pavisam praktiski var viņiem palīdzēt. Un tāpēc mēs decembrī vēlamies organizēt trešo Eiropas jaunatnes darba konvenciju. Uh, tā lai nonāktu pie viedokļu apmaiņas un arī apmainītos, piemēram, ar paraugu praksi par to, kā šos procesus virzīt uz priekšu. Dāmas un kungi, jūs jau redzat, ka mums ir daudz mērķi noteikti priekšā, daudz darba. Vēlamies šai Eiropas līmenī ar jums sadarboties, tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Un tieši tāpēc mēs vēlamies runāt tieši par jaunatni, jo jaunatnē ir jābūt tiem, kas spēj iedzīvināt demokrātiju, kas spēj tālāk nodrošināt Eiropas vienotību. Uh, Nu, un, protams, ka mums ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka jaunā paudze patiešām veiksmīgi tiek cauri šai krīzei. Un tas nozīmē, ka uz mūsu pleciem kopīgi gulstas atbildība par jauniešu atbalstīšanu šeit Eiropā, lai viņiem tik nodrošināta laba, um, nu tā teikt, nākotne. Un uh, līdz ar to šie uzsvari jāliek arī e, šai, šajā gadījumā un te jābūt e, vienlīdzīgai attieksmē. Protams, mums jādomā par to, ko mēs varam vairāk darīt bērnu, jauniešu labā. Tā, lai beigu beigās katrs no viņiem, kas vēlas piedalīties šais procesos, var piedalīties un izmantot e, attiecīgi viņiem piedāvātās iespējas. Un tāpēc mums jādomā no sākta gala par to, kā nodrošināt atbalstu šiem eh, bērniem un jauniešiem, kas sastopas šobrīd ar grūtībām. Un šai ziņā tāpēc eh, teikšu, ka priecājos, ka varēsim turpmākos mēnešus un, protams, arī pēc tam ar jums kopīgiem spēkiem pie tā visa strādāt, strādāt pie digitālajiem elementiem un īstenot šo sadarbību pēc iespējas plašāk. Paldies, liels paldies, saka priekšādātāji pieteicās arī Mihels Skundze. Es gribētu viņai vaicāt, vai jūs vēlaties uzdot jautājumu, jeb jūs vēlaties izteikt kādu komentāru. Nē, tas ir viss nokārtojies, labi, tad ne par to varam vairs nerunāt. Eh, Karličeks Skundze, tālāk došu eh, vārdu kolēģiem, bet pirms tam pāris piezīmes. Mazāk nav pat divkāršot šis līdzekļu apjoms Erasmus Plus programmai. Plus turklāt ir vēl trīs jaunas iniciatīvas Eiropas Universitātes ekscelences centri un Discover ES. E, e biju jāsaka, man šķiet, ka ar šādiem samazinātiem līdzekļiem tas jau ir gandrīz tāds, eh, nu, burvi mākslinieka cienīgs uzdevums izpildīt visus un panākt visus šos mērķus. Kā tad jūs iedomājaties, ar kā ar šiem līdzi, samazinātajiem līdzekļiem to visu iespējams īstenot, jo parlaments un komisija, eh, un par, nu, parlaments atbalstīja Fonderlajens kunšais priekšlikumos vēl pirms eh, krietna pusgada šo līdzekļu palielinājumu, respektīvi trīskārsošanu Erasmus programmai, tā lai šos mērķus varētu sasniegt, lai varētu pēc iespējas vairāk vairāk jauniešus aizsniegt, lai viņi varētu no visām eh, dzīves jomām un slāņiem piedalīties šajā programmā. Bet tagad jūs šos līdzekļus esat samazinājuši, tāpat laikā liekot klāt trīs jaunas iniciatīvas. Kā tas būs iespējams, kā tās varēs finansēt, es nezinu. Es domāju, ka mm, šajā gadījumā sarunās par daudz gan finanšu plānu būs ļoti konkrēti vēl par to jānu, jārunā un daudz kas vēl jālabo. Vispirmām kārtām došu vārdu Mihailai Šoidrovai un Eh, arī otram tautas partijas runātājiem. Katram vienu minūtu, lūdzu. Eh, paņi predsedkiņē zmiņila. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Kuroks priekšsēdētāji, jūs runājat par Erasmus. Plus. Es gribētu norādīt, ka Eiropas parlamentam tā ir svarīga prioritāte. Mēs nedrīkstam domāt par naudu vien. Mums jādomā par studentiem, par pasniedzējiem, jo viņiem mēs esam apsolījuši labākas iespējas. Gribētu pateikties Karličeka kundzei par um, tātad viņas minētajām prioritātēm. Un Čehijā 20% cilvēku profesionālajās apmācībās nu, ir um, atpalikuši no programmas, nebija pieejams digitālā, tātad digitālās programmas, un uh, programmatūras iegāde, tādēļ gribētu, lai Eiropas Savienība atbalsta šādu iekārtu iegādi visā Eiropā. Un gribētu pateikties Gifei kundzei par Eiropas solidaritātes korpusa dialogu stiprināšanu un šiem solījumiem. Jūs minējāt, ka mums jārunā, protams, par naudu, un tad būs vienkāršāk to panākt, bet mums ir jārunā arī par kompetencēm, par prasmēm, par pareizo kompetenču līdzsvaru. Eiropas parlaments arī gribētu spēt ietekmēt kaut kādā veidā prioritātes. Lielas jums paldies un ar nepacietību gaidu trilogu beigas. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Ademova kungs, liels paldies. Man būtu jautājums Karličeka kundzei. 94% izglītības sistēmu ir smagi skārusi krīze. 60% vēl aizvien cieši Daudzās valstīs bērni atgriežas skolās, tomēr aizvien pieaug nedrošība un sapratne, ka uh, pandēmija varētu sekot arī otrais vai trešais vilnis. Tad gribētu jautāt Karličekas kundzei, kādā veidā prezidentūra strādās, lai nodrošinātu to, ka ir visa Eiropas agrīnā brīdinājuma mehānisms krīzes situācijām. Kādā veidā krīzes laikā nodrošināsim pieeju digitālajai infrastruktūrai, jo īpaši domājam par mazajam, mazām vietām, attālām vietām un mazaizsargātām etniskajām grupām. Kā jūs pārliecināsieties gan, ka skolēni, gan pasniedzēji ir gatavi izglītībai tiešsaistē? Paldies! Petra Kunkundze, lūdzu, divas minūtes. Liels paldies! Paldies uh, abām ministriem par prezentācijām. Esam pamanījuši, ka pandēmija ir ļoti labi parādījusi, kāda ir trūkuma mūsu izglītības sistēmās, un redzam, ka pārāk ilgi esam to visu ignorējuši. Padome un parlaments ir uh, vienojušies par uh, Eiropas um, šo izglītības uh, um, plānu. Rītdiena jau ir gandrīz klāt. Tādēļ gribētu jums jautāt, ko Vācijas prezidentūra darīs, lai uh, panāktu, ka Eiropas izglītība tiek attīstība. Tātad, šajā, vai jūs to darīsiet ar rādītājiem vai ar investīcijām? Un vēl kāda lieta, kas mums visiem ļoti svarīga - Erasmus plus finansējums. Šeit varu tikai vēlreiz norādīt to, ko minēja priekšsēdētāji. 21 miljards, par ko tika vestas sarunas, vienkārši nav pieņemams, jo īpaši paturot prot, prātā to, ka gribam dubultot uh, dalībnieku skaitu. Nu, tas vienkārši nebūs iespējams. Tādēļ mums jābūt ļoti nopietniem mūsu sarunās. Sarunās arī ar finanšu ministriem dalību valstīs, jo galu galā mums vienkārši nepieciešams papildus finansējums, jo nevarēsim mēs pretējā gadījumā īstenot Eiropas iniciatīvas. Eiropas universitāšu starpā vai izcelības centri profesionālajā apmācībā. Mēs nevaram šīs, šīs lietas paveikt, ja mums nav naudas. Prioritātes ir skaidrs, gribam iekļaujošākas programmas, gribam sasniegt papildus iedzīvotājus, gribam par pamatu izmantot to, ko esam jau panākuši, ja īpaši profesionāla apmācība jomā gribam, lai vairāk jauniešiem būtu iespējas uh, iziet praksi kaut kur tās ir tās jomas, kam jāpievērš īpaši uzmanību, un mums vienkārši nav naudas. Tādēļ mums ir jā, jāmēģina tātad runāt ar to par, ar ministriem visās Eiropas Savienības valstīs. Paldies! Please, Laurence, press. Please, Laurence, press. Laurence, lūdzu. Si, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Um, godāba ministri, par jūsu uzstāšanos šodien. E, Covid krīze ir vēl jo svarīgāka, ņemot vērā Eiropas izglītības programmas. Jūs jau norādījāt uz daudziem elementiem, kas ir veltīti šiem jautājumiem. Tomēr, kā jau kolēģi norādīja, 21 miljārds, kas šobrīd ir veltīts Erasmus, plus ir nepietiekami mūsu ambīcijām, rītdienas eh, kompetencēm un lai varētu saglabāt mūsu Eiropas Savienību un mūsu kēnus. Tāpēc es sarunu laikā lūkšu vēl šo summu palielināt. Mēs šeit rēķināmies ar jūsu atbalstu. Mans jautājums attiec uz atzīšanu Eiropā diplomiem un statusam um, ehm, apmācītiem personām. It īpaši es vēlos paust atbalstu Kopenhāgenes procesā, atjaunošanai, un arī es gaidu Osnabrukas deklarāciju, ehm, Komisija ir iesniegusi padomēji eh, tekstu par eh, ap, profesionālo apmācību, par labu sociālam taisnīgumam. Es iepazinos ar šī brīža pārdomām padomē šajā sakarā un konkrēti pār to, ka tiek stiprināti Eiropas apmācību kredīti. Un es vēlētos zināt, kādas ir jūsu iniciatīvas Eh, attiecībā uz mācekļu mobilitāti. Paldies! Tagad atbilžu kārt astoņas minūtes abām ministrēm lūdzu. Check bitte zuerst. Check bitte zuerst. Bin ich? Ja, jetzt. Also ich glaube zum... Manuprāt, kas attiecas uz sarunām, Šeit neaizmirsīsim kādu lietu. Pirmkārt, tā ir vēlme papildus finansējuma ieguvēja Erasmus. Plus. Un jo vairāk uh, finansējuma mums būs, jo vairāk varēsim paveikt. Bet, nu, rezultāts ir tāds, kāds ir. Un tas šobrīd parāda, ka Eiropa spēj izdarīt arī kompromisus. Un ir svarīgi daudziem, lai mēs programmu ātri uzsāktu, tātad gada sākumā, lai tā varētu veiksmīgi sākt darbību. Protams, um, gribam dot papildus iespējas jauniešiem apmaiņas programmās, iespēju apmeklēt citas valstis, jo īpaši domājot par uh, jauniešiem, kas um, tātad ir apmācību procesā. To darot. Šobrīd redzam, ka skaitļi stagnē, bet uh, cilvēki, kas uh, ir apmācībās, um, attiecīgi varēs uh, turpināt savas uzsāktās programmas. Tas ir ļoti svarīgi. Um, tātad izglītības jomā komisija ir izstrādājusi paziņojumu, kas pavisam drīz tiks arī publicēts, un arī tālākā stratēģija uh, um, 2000, pēc 2020. gada. Tā tiks um, tātad publiskot pavisam jau drīz. Un novembra beigās ir plānota arī ministru sanāksme. Tur būs uh, deklarācija par šiem jautājumiem. Un, protams, plānojam ļoti cieši sadarboties arī ar mūsu trio partneriem, panākot tālāku progresu turpināsim sarunas, tām nāksies uh, turpināties arī uh, Portugāles prezidentūras laikā 2020. gadā. Un nu pavisam īsi par to, kā plānojam uh, šo darbu organizēt skolās. Jā, ir pilnīgi skaidrs, kāda ir izaicinājuma skolās, ar ko šobrīd jācīnās. Skolas nācās slēgt. Tas uh, radīja milzīgas problēmas ne tikai ģimenēm, bet lika arī domāt par jautājumu, ko darīsim ar jauno mācību gadu, kas nu sākas visā Eiropā. Kā mēs nodrošināsim pilnīgu mācību programmas apguvi šiem bērniem? Vācijā tas ir apspriests arī federālā līmenī. Un mēs jautājam, kā varam jūs atbalstīt? lai šis mūsu sniegtais atbalsts nebūtu tikai saistīts ar infrastruktūru. Pēc būtības mums šeit ir jājautā, kā varam organizēt arī sas, saturu tādā pienācīgā veidā, kā nodrošināt progresu. Un tas ir tas pamata jautājums, par ko mums ir jādomā. Un, mūsuprāt, uz to vajadzētu koncentrēties Eiropas līmenī. Ir jānodrošina tas, ka tiek īstenota pilna mācība programma, uh, Vācijā mēs esam pieņēmuši, ka pandēmija turpināsies visa gada garumā. Un mums ir trīs scenāriji. Pirmkārt, sākās uh, tātad, mācību gads uh, parastajā veidā ar īpašiem higiēnas pasākumiem, uh, atbilstoši arī vietējiem um, apstākļiem, tam, kā skola ir būvēta, kāda ir situācija reāli uz vietas. Un ir arī otrais un trešais scenārijs. Bet, nu, tiešām, ja nu gadījumā uh, skola būs daļēji jāslēdz, tad uh, būs hibrīda apmācības. Tas nozīmē, ka daļa skolēnu dosies uz skolu, pārējie mācīsies uh, digitālā veidā, un ja nu būtu tiešām šāds uh, milzīgs vilnis ziemas laikā, tad potenciāli reģionos dažas skolas varētu slēgt. Mēs gribam izvairīties no skolas slēgšanas visā valstī. Tā vietā mēs gribam koncentrēties reģionālā līmenī un skatīties, kā vietējā līmenī, tātad samazināt infekciju skaitu. Neatkarīgi no tā, kāda situācija būs, ir jābūt iespējai sasniegt visus skolēnus, arī sarežģītās situācijās, lai nu, spētu sniegt viņiem pienācīgu atbalstu un ar viņiem runāt un sasniegt katru bērnu. Bet, nu, šeit jārunā arī par infra infrastruktūru, un, manuprāt, visas valsts jau šobrīd strādā pie infrastruktūras attīstības. Un ir vēl kāds jautājums, kādā veidā risināsim jautājumu par sadarbības intensitāti ar um, tātad Eiropas izglītības iestādēm, Eiropas universitāšu tīkli, tos gribam um, veicināt, jo tie jau ir izveidoti, tie kalpo par pamatu un uh, tas ir tas pamats, balstoties uz kura varam turpināt uh, stiprināt gan apmācību, tātad gan mācīšanu, gan mācīšanos un saprast, uh, kādas ir dažādas uh, mācību kultūras, mācību veidi. Tas, tas ir tas, kas mums šķiet svarīgi. Gribam šeit domāt arī par līdzfinansējumu. Un es no savas puses tiešām aicinātu panākt, ka šis jautājums Eiropas Savienības līmenī tiek skatīts visur, lai visas atsevišķās dalībvalstis paturētu to savu prioritāšu sarakstā darba kārtībā. Un mēs uh, jau vēlreiz gribam minēt, ka šeit koncentrējamies kvalitāti praktiskās teorētiskās apmācības ir jānodrošina kvalitāte un fokus. Īpaši uzmanību jāpievērš šai divējādajai sistēmai. Šāda tipa sistēmas strauju pārmaiņu laikos dod iespējas cilvēkiem uh, zināt to aktuālāko informāciju arī tajā skaitā attiecībās tehnoloģijām un uh, Nu, protams, um, situācija mainās pretstatā pagātnē, bet redzam, šobrīd ir notiek aktīvas pārmaiņas. Ja drīkst, gribētu pabeigt šo diskusiju raundu, saku priekšsēdētāju, jo pretējā gadījumā Gifī kundze nebūs iespēja izteikties. Lūdzu, Gifī kundze, lūdzu, jums vārds. Frau Ministerin Giffey? Giffey kundze, ministres kundze, lūdzu. Nochmal jetzt? Jā, ok, entschuldigung. Jā. Atvainojos, liels paldies. Liels paldies! Vēlreiz gribētu tikai atkārtot, ka kopumā, tad, kad mēs runājam par dalībnieku skaitu, būtu jauki sasniegt lielāku jauniešu skaitu, ne, un šeit domājot ne tikai par Erasmus, bet arī solidaritātes korpusu. Ir būtiski nodrošināt šo apmaiņu kvalitāti. Un esam Uh, diskutējuši ar mūsu jauniešu apmaiņas uh, ekspertiem. Mums ir izcila pieredze un ļoti laba dalība, visai veiksmīgs. Um, vis, visai veiksmīgi ir bijusi mūsu pieredze, un es no izglītības ministrijas puses varu tikai izteikt nožēlu, ka Eiropas solidaritātes korpusā ir redzami samazinājumi arī attiecībā uz daudzgad finanšu schēmu, uh, um, ir paredzēts uh, 1 miljārds eiro no 2021. gada līdz 2027. gadam. Protams, varam piesaistīt uh, lielu cilvēku skaitu. Pagājušajā gadā tie bija 35 tūkstoši, bet, nu, jebkurā gadījumā pie tā ir jāstrādā, jāpiesaista cilvēki dažādās valstīs, jāizrāda solidaritāte, un tādēļ ir svarīgi, lai mēs turpmāko nedēļu laikā pievērstam uzmanību kopā ar citām dalību valstīm. Prezidentūra jau ir minējusi tātad šos atvērtos jautājumus, un mēs kopā ar jums, parlamentu, nu vēlākais oktobrī, cerams, varēsim panākt vienošanos lai mēs varētu mm, pielikt tā, tam punktu trialogos novembrī. Un patiešām no sirds ceram, ka mm, ar nākotnes DFS mums būs pietiekams finansējums arī solidaritātes korpusam, lai mēs varētu īstenot ambiciozas programmas. Un vēl jau vairāk patiešām ceram, ka Eiropas parlaments iesaistīsies programmu īstenošanā. Arī tas ir svarīgi. Un ir svarīgi arī nodrošināt uh, to, ka mēs um, tātad nodrošinām šo iekļaujošo dimensiju programmām, lai sasniegtu dažādas sabiedrības grupas. Nu, tie visi ir jautājumi, ko tiešām ar nepacietību vēlamies, vēlamies ar jums pārunāt. Es domāju, ka par pamatprincipiem mēs uh, varam vienoties, tātad jāpiesaista pēc iespējas lielāks jauniešu skaits un jānodrošina apmaiņu kvalitāte. Īpašs uzsvars, manuprāt, ir jāliek uz to, ko varam paveikt ar esošo atbalsta apjomu, lai ik viens jaunietis varētu nu, tātad izmantot šo iespēju piedalīties kvalitatīvā apmaiņā, jo mums ir jānodrošina šis līmenis visā Eiropā. Nu, re, tas ir tas, ko gribēju teikt. Nonākam pie otrā, jau, otrās jautājuma kārtas šeit sarunā ar Vācijas prezidentūru. Kopā mums ir tikai 12 minūtes laika jautājumu uzdošanai un atbildu saņemšanai. Tiešām laika ir ļoti maz. Vispirms Kristīna Andersona uh, eh, ID grupas vārdā. Paldies, paldies, ministra Gīfēs kundze. Man jautājums jums. Saskaņā ar nesen saņemt pētījumu rezultātiem, sievietes Vācijas lielpilsētās ne tik vien nejūtas labi, bet pat jūtas apdraudētas. Uh, Ehm, piemēram, šie vecgada vakara notikumi ķelnē ļoti skaidri parādīja tās problēmas, ar ko sievietes saprot šobrīd Vācijā uz ielām. Mans jautājums ir šāds, vai jūs uzskatāt līdz ar to par saprātīgu, ka tāda atvērta, liberāla un ieta, iet, iecietīga um, sabiedrība attieksme no policijas tiek īstenota, un vai nevajadzētu tomēr nu, tomēr kaut kā vērsties pret to, ka šādā veidā tika īstenota varmācība par sievietēm, vai nav tā, ka uh, iecietīgas, es atvainojos, uh, Andersons kundze, mēs neesam sieviešu tiesību komitejā, mēs esam kultūras komitejā, bet es gribu Gefijas kundzei jautāt, eh, vai viņa varētu tomēr atbildēt, vai nav tā, ka šī kultūra, kuras ietvaros sievietes tiek noniecināts, tiek šeit Eiropā iedibināta, un ko viņi darīs, lai vērstos pret to? Tālāk uzstāsies Romeo Frants un Masals Kolāja katram viena minūte. Un es tiešām lūkšu visus pieturēties pie kultūras komitejai uh, svarīgām tēmām un nevis izvērst visas citas iespējamās tēmas, kas, protams, nav mazāk svarīgas. Bet tam mums nav laika. Uh, godātās ministras kundzes uh, grib runāt par sabiedrībai ļoti aktuālu problēmu - rasisms un pret čigānisms. Uh, Mēs dzirdējām, bija taču šie uzbrukumi un, eh, un šāda veida incidenti tiek piedzīvota visā Eiropā. Es domāju, ka mums vajadzētu kā parlamentam pret to vērsties un ar to, vajad, pret to vajadzētu vērsties ar izglītību, ar informētību. Ir nepieciešams uh, informēt arī skolu programmu ietvaros, ka šāda veida uh, nacismu laikā nogalinātie či, uh, čigāni, sinti un romi arī zina, ir daļa no uh, eh, visu šī milzīgā problēma. Ir jācīnās pret prečigānismu, tas jādara mm, izglītojot jaunatnumu, vai jūs šajā kontekstā nāksiet klajā rekomendācijām dalību valstiem, ka tēma rasisms būtu, tēmai ratisms būtu jāintegrē arī šī problēma, vai jūs uh, pārliecināsieties, lai arī šo tautību bērni saņem vienlīdzīgas iespējas. Un Gifēs kundze, vai jūs esat gatava ierosināt tādu izglītības nodrošinājumu un atbalstu un kopēju atmosfēru, kas pieļaut arī šīs problēmas risināšanu? Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšādātāji! Ministras kundzēm paldies par jūsu ievadvārdiem. Pieejama, iekļaujoša un digitāla izglītība. Jā, tā ir 21. gadsimta izglītība. Un priecājos ka dzirdēju apliecinājumi, tīpaši eh, Karličekas kundzes teiktajā. Covid-19 un visas šīs slēgšanas pasākumu, taisa, ka pat laikā skaidri pierāda, ka mēs neesam vēl notu sasnieguši mērķus. Mēs redzējām, ka radās problēmas ar nepietiekamu digitālu pārklājumu struktūrām, infrastruktūrām, bija arī nepietiekams interneta pieslēgums, piemēram, lauku reģionos, lai mācības varētu notikt. Un izglītības sistēma ir jāpadara krietni modernāk, tā lai tā atbilst mūsdienu sabiedrības prasībām. Šī iemesla pēc es gaidu skaidru vīziju un stratēģiju no jūsu puses, lai jūs to varētu prezentēt digitālajā rīcības rīcības plānā. Un te nonāku pie sava jautājuma. Kāda veida rīcību varam gaidīt no jūsu prezidentūras digitalizācijas atbalstam, izglītības digitalizācijai un digitālo prasmu veicināšanai? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Dats Melbārds divām minūtēm. Paldies priekšādātāji godātie ministri! Pirmām kārtām paldies, ka veltījāt laiku, lai runātu ar mums, un paldies par ievadu eh, uzrunu. Daļai man jautājumu uzdev jau iepriekšējais runātājs, un tāpēc uzdošu tikai savu jautājumu otru daļu, respektīvi. Vēlētos pievērst uzmanību mākslas, izglītībai mākslas jomā. Jūs runājat daudz par digitālajām prasmēm, un, protams, ka mēs atbalstām nepieciešamību pēc digitālas izglītības. Uh, kas varētu tālāk nu, saņemt arī nu, atbalstu šai digitālajā rīcības plānā. Bet es domāju, ka svarīga ir harmonija, līdzsvars un nedrīkstam aizmirst par radošo aspektu, par izglītību mākslas jomā. Kāda loma ir šāda veida izglītības programmai jūsu darba programmā? Paldies! Tālāk Mihelsas kundze. Bitte den Speak-Button drücken. Speak ja. Jā, tas jau es versuche. Jā, centos jau piespiest attiecīgo podziņu. Nu, man tas izdevās. Paldies. Es gribu uzdot jautājumu Kārlečekas kundzei. Vīrus eh, laiks ir parādījis, ka digitālā izglītība bieži vien tomēr no, nu, ir atkarīga no vecākiem. Un tas, protams, tad attiecīgi ir sasaistīts ar viņu sociāliem, dzīv, sociālās dzīves apstākļiem un nodrošinājumu. Es domāju, ka ļoti daudz šeit vēl jādara. Jūs par to, protams, arī runājāt. Cita starpā digitālās izglītības iespējas, mācīšanās iespējas arī eh, netiek nodrošināts, arī skolotāji pie tā nenotiek. Vai tā ir padomas prezidentūras eh, tematiska joma, pie kā jūs strādāsiet? Un kā saprast jūsu teikto? ka, kad jūs runājat par daudzgadu finanšu plānu, respektīvi, ka sarunas šobrīd nav, eh, ir, ir apstājušās. Vai tas nozīmē, ka jūs nesat gatavi turpināt šīs sarunas, jeb tas varbūt vienkārši bija tā, tāda pārteikšanās? Paldies! Nu, un tad tagad, cik mums minūtes palikušas uh, tulkošanu? nu, šķiet desmit maksimāli. Tas nozīmē, ka katrai ministrē piecas minūtes atbildēja. Kārličekas kundze, jums pirmajai vārds lūdzu. kas attiecas uz to, mm, ko uz jūs teikto padomu, tagad ir panākusi vienošanos par nostāju. Un, protams, tālāk jārod vienošanās arī ar parlamentu. Mm, tāpēc, eh, mm, protams, no padomas puses kaut kāds solis uz priekšu ir noticis, bet no apstākļi ir e, sarežģīti. Mēs ļoti grūtos apstākļos nonācām pie šīs vienošanās. Tas nebija vienkārši. E, Un e, padomas iekšienē tagad šis lēmums un vienprātība ir panākta, un, protams, ka mēs visi būtu gribējuši, un tas, protams, jūs atbalstu, mēs visi būtu gribējuši kaut līdzekļi būtu bijuši vairāk, ka būtu, piemēram, visām dalībvalstīm bijuši līdzīgi uzsvar punkti, piemēram, uz novatorismu, uz pētniecību um, un, un tam līdzīgi, bet mums bija jāpanāk vienprātība, un tas, kā jau teicu, nebija vienkārši ja mēs tagad paraugāmies uz to, kā jūs iesaistāties šai diskusijā un ko jūs tajā visā vēl varat dot, nu tad mums tomēr tā kā jādomā par to, cik spējīgas būs abas puses iziet uz kompromisu, jo padomē apstākļi tiešām ir ļoti sarežģīti. Tos jums varu pateikt, ehm, ka tas nav vienkārši. Tālāk par digitālo izglītību, tā lai tā būtu visiem pieejama un kā, mēs, kā mums virzīties uz priekšu. Nu, pilnīgi noteikti vien, no vienas puses šeit aktuāls infrastruktūras jautājums, un te jāsaka, kompetence ir manai kolēģei. Um, ehm, no nu, maniem kolēģiem no ekonomikas un citur, eh, citās ministrijās uh, Mums jādomā par to, kā Eiropas mērogā visu šo infrastruktūru uzlabot. Bet otrs jautājums, un tas ir manā kompetencē, ir jautājums par to, ka mums skaidri gaiši jānoformulē, kā panāksim to, ka visi šie izglītības modeļi, visa šī rīcība izglītības jomā tiešām tiks fokusēta uz jaunajām kompetencēm, kas mūsu bērniem nākotnē būs jāzina, tā lai viņi varētu izmantot šīs digitālās iespējas, digitālo infrastruktūru, tā lai viņi patiešām saņem iespējas šai ziņā Un otrs jā, jautājums par jauniem formātiem. Kādi formāti norisinās jauni instrumenti, kas būs mūsu rīcībā gan mācību spēkiem, gan arī skolniekiem. Un te, protams, iespēja ir ļoti daudz, bet tas viss saprātīgi un ļoti pedagoģiski jāizteno praksē, kopējā mācību procesā. Mm, tas viss ir jāpēta. Un tad, protams, jā, arī šī mākslas puse, izglītība mākslā, par ko jūs runājat. Jo tālāk mēs runājam par digitalizāciju, jo digitālāka būs arī arī mūsu bērnu ikdiena. Un te es eh, domāju arī, piemēram, par mākslīgo intelektu. Jo vairāk mēs zināsim, jo vairāk mēs varam ģenerēt tālāk šādas zināšanas. Un eh, tas nozīmē, ka arī cilvēks ar šīm tehniskām sistēmām varēs panākt daudz, ko mēs ļoti ātri nonākam uzreiz pie radošam, pie empātijas un pie tā, ka izglītība arī turpmākajos gados uz to tieši koncentrēsies. Un tas, protams, mūsu diskusijās ir svarīgi, kā izskatīsies šī nākotne, kā izskatīsies izglītības sistēma kopumā, kas mums šīs mūža izglītības gaitā un arūdu izglītības gaitā vairāk jāliek degpunktā, nu, ne, nekā tikai vienkārši zināšanas. Uh, Un tad es domāju, ka turpmākajos gados, nu vismaz septiņos, astoņos gados, eh, ar ko mēs, protams, šobrīd arī strādājam, piedzīvosim plašas pārmaiņas tieši šajās diskusijās. Un es tiešām ārkārtīgi priecātos, ja mēs Eiropas Savienībā šeit varētu rast kaut kādu kopēju pieeju un kopēju izpratni par šo nākotnes vīziju. Paldies, Gifai Kunze, lūdzu! Jā, paldies! Paldies priekšādātāji. Es uz pirmo jautājumu vēlos atbildēt. Un te mm, gribētu eh, runāt par to, ka, lūk, jūs runājat par sievietēm, par sieviešu tiesībām. Eh, nu, jāsaka, godātā deputāte, es nevaru jūs teikt atbalstīt. Mums nav tādas, ko mēs pilnīgi noteikti savā darbā esam Eiropas Savienības jomā un jauniešu strateģijā visur lielu uzsvaru likuši uz vienlīdzību, uz līdztiesību. Īpaši tad, kad runājam arī par cīņu pret vardarbību, pret sievietēm. Mēs, eh, eh, organizējam arī plašu ministru konferenci par šo tēmu un visas dalībvalstis šeit līdzdarbojās viedokļu apmaiņā. Un kopumā tur tiek runāts arī par sieviešu tiesību jautājumiem. Un mēs pilnīgi noteikti pat pretēji jūs teiktam vēlamies, lai veidojas šī līdztiesības kultūra, vienlīdzība, lai ir cīņa par šo līdztiesību. Domājam, ka tas Eiropas mērogā pilnīgi noteikti ir jautājums, kas tiek likts uzmanības degpunktā. Un tas, protams, saistīts arī ar tālāku izglītības un attīstības iespēju vienlīdzību. Mēs vēlos uzsvērt, ka, ka tas ir jautājums, ar ko mēs pilnīgi noteikti aktuāli nodarbojamies. Vēlējos vienkārši par to izteikt um, pāris piezīmes, respektīvi, ka mēs ļoti augstu vērtējam līdztiesību un, protams, ka arī mūsu Eiropas kolēģi pie tā strādā visplašākajā jomā. Un tas skaidri parādās arī mūsu uh, visas darbības aspektos. Tiek spērt arī konkrēti soļi šai ziņā. Tad kolēģis, viens no jūsu kolēģiem runāja par rasismu un pretčigānismu. Uh, un eh, attiecīgi par piemiņas vietām un eh, vēsturiskiem jautājumiem. Vācijā katrā gadījumā šis jautājums ir daļa no kopējā demokrātiskā procesa, un mums ir grupas, kas strādā pie tā visa. Eh, protams, ka tas ir uzdevums, kas jāizteno arī Eiropas līmenī. Eh, šāda veida izglītība mm, ir jāveicina, ir, protams, arī jānovērš jau kāda diskriminācija arī izglītības jomā. Vācijā ir. Mm, ja ir grupe, ir um, valdības iestādē struktūras, kas strādā pie tā, lai novērstu pretčigānismu. Uh, tas arī izglītības ministrijas ietveros tiek īstenots, un mēs vēlamies, lai, pilnīgi, lai minoritāšu grupas pilnīgi noteikti uz vienlīdzīgiem pamatiem līdzdarbojas sabiedrībā, saņem izglītības iespējas uh, vienalga, vai tie būtu Romu vai Sintu vai kādas citas minoritāras tautības pārstāvi, lai bērni saņemtu un jaunieši pilnīgi vienlīdzīgas iespējas lai tie saņemtu labu izglītību, un tad, protams, tālāk eh, šie, nu, šie bērni ir daļa no visa šī kopējā procesa. Un šī politiskā izglītība, politizglītība, eh, tai jāsasniedz arī bērnus un jauniešus. Un te mēs runājam arī par sociāli nelabvēlīgākiem slāņiem. Un tas mūsu kopējais mērķis, protams, ir aizsniegt visus šos eh, pilsoņu slāņus, visus grupējumus, uh, Un tas, protams, lielā mērā panākams tieši ar šo digitālo prasmu palīdzību, ar digitālajām platformām. Un šī digitālā jaunatnes izglītība katrā ziņā šeit ir ar milzīgu potenciālu. Un tas, ka šai gadījumā vēl pastāv problēmas ar to, tas ir jānovērš. Tātad tā ir aktuāla tēma, un visi, kas šais jomā strādā, ar to nodarbojas tā lai bērniem un jauniešiem būtu vienlīdzīgas iespējas līdzdarboties, izmantotiem piedāvātās iespējas. Un Eiropas eh, prezidentūras kontekstā mēs arī tam pievērsīsimies. Mēs eh, īpaši runāsim par tiem grupējumiem, par tām grupām, kas pārstāv minoritātes, kur ir lielākas problēmas, bet mēs katrā ziņā negrasamies, eh, nu, ne, atsevišķi izdalīt kādu grupējumu, jo katrs bērns ir bērns, katrs jaunietis ir jaunietis, katram ir savas vajadzības, un uh, mēs strādājam pie tā, lai būtu pilnīgi vienlīdzīgas iespējas uh, augt, attīstīties un izglītoties. Lielas paldies, saka priekšādātāja, paldies Gifais kundzei, paldies Karličekas kundzei gribu teikt paldies visiem ministriem par šo intensīvo un informatīvo viedokļu apmaiņu šodien. Es domāju, ka tas bija veiksmīgi, tas bija labi, tie bija labi diskusiju raundi, ko mēs īstenojam. Tiešām ceru, ka mēs varēsim turpmākos mēnešus konstruktīvi sadarboties, strādājot pie visām šīm programmām. Un te gribu vēlreiz izteikt vienu um, piezīmi, respektīvi vienošanās padomē, jo vēl nenozīmē vienošanās starp abiem līdzlēmē iestādēm. Un tas, ko padomu šobrīd ir nolēmusi, manuprāt, vēl nav nekāds Eh, dieva vārds un eh, akmenī iecirsts. Nē, mums ir jābūt spējīgiem, arī viņiem ir jābūt spējīgiem nākt mums pretim uz kompromisu, jo izglītība, arod izglītība, nākamā paudze ir kaut kas tāds, kas mums ir ārkārtīgi vērtīgs. Un es domāju, ka šeit mums vēl būs jāizcīna pamatīga cīņa. Mums ir eh, jāpan, jo mērķis ir panākt vienošanos nevis pēc iespējas ātrāk, bet gan panākt pamatīgu, tādu solīdu risinājumu turpmākajiem septiņos gados, un e, mēs jau varam uz gadu pagarināt visus iepriekšējiem pamatiem. Tā tas iepriekš arī ir ticis darīts, kad programmas uz tādiem pamatiem šo vie, m, turpinās, bet mēs nedrīkstam ļauties, ka uz mums izdara spiedienu. Mums vienkārši ir jāmeklē labākais iespējamais risinājums. Paldies! Hinweisen, wir sehen uns um 16. Vēl gribētu teikt, ka pulkstamies 16.45, kad turpināsies sanāksme, savukārt koordinātori tieks pulkstens 13. Un tad pēc tam vakarā vēl būs gala balsojums par attiecīgajiem dokumentiem, par ko vakardien notika balsojums attiecībos grozījumiem. Paldies!